He's Eagle. So, ich bitte doch die. Lūdzu, visus kolēģis atrast tās vietas. Mums ļoti stingrs laika grafiks. Mums vēl plāno šodien daudz lietas, un līdz ar to tagad man ir prieks šeit sveikt mūsu vidū ministru, kas atbild par klimata, enerģētikas un arī ēku jautājumiem, Martinu Lidegardu. Man ir liels prieks jūs redzēt mūsu komitejā. Mums arī bija jūsu kolēģi šorīt ciemos, un tagad mums ir prieks uzklausīt arī jūs. Un dzirdēt, kas jums būtu izklāstāms par Danijas prezidentūras prioritātēm jūsu attiecīgās nozarēs. Mēs uzklausīsim jūs, un tad būs iespējas kolēģiem uzdot jums jautājumus. Un arī tad mēs to struktūrēsim tā, ka pirmais saruna un jautājuma loks, un jūs atbildes, un tad otrais jautājuma loks. Un līdz to vārds jums. Ar lielu nepacietību gaidu jūsu uzrunu. Thank you well much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir tiešām liels gods izmantot šo iespēju prezentēt Dānijas prezidentūras prioritāti šajā komitejā. NV komitejai tiešām ir ļoti lieliska reputācija. Jūs esat viena no tādām visredzamākajām komitejām, kas piedalās gan publiskās debatēs, gan lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā. Esmu pārliecināts, ka nevarēšu labi veikt savu darbu prezidentūras laikā, ja nedarīšu to kopā ar jums un saskaņā ar jūsu rekomendācijām, un tādēļ es sagaidu ciešu sadarbību ar jūsu komiteju un ar Eiropas parlamentu kopumā šajos sešos mēnešos. Dalību valstu un pilsoņu galvenās bažas šobrīd saistās ar kritisko ekonomisko un finansiālo situāciju Eiropas Savienībā. Mums kā politiķiem ir jārisina milzīgās problēmas, ar kurām Eiropa sastopas šajos gados. Eiropas parlaments, Eiropas Savienības sanes, ko, saved kopā daudz un dažādas politiskās grupas, bet mūs vieno ticība tam, ka nākotnē mēs varēsim darboties labāk visi kopā nekā katrs atsevišķi. Atbildi patreizējai krīzē nozīmē, ka mums ir jābūt apvienotiem, analizējot to situāciju, kādā esam šobrīd. Mums ir jāizprot, ka pat patreizējā ekonomiskā krīze nevar tikt apturēta, ja mēs vienlaikus nerisinām vairākas krīzes - resursu krīzi, klimata krīzi, kas neapšaubām arī mūs skar. Pēdējo desmit gadu laikā preču cenas ir palielinājusies daudz vairāk nekā tās ir samazinājusies iepriekšējā gadsimtā kopumā. 2008. gadā 108 bareli, eh, dolāru bareli maksāja viens eļ, naftas barels. Šīs cenu, cenas nemitīgi auga, naftas krājumi samazinās, klimata pārmaiņas var izraisīt migrāciju un būtiskas izmaiņas sabiedrībā. Nav no, jābūt īpaši gudram, lai saprastu, ka bezdarbība mums nepalīdzēs šajā situācijā. Mums šīs visas krīzes ir jārisina vienlaikus Priekšsēdētāja kungs, jūs iespējams to zinat arī, ka tādēļ jaunā Dānijas valdība ir piedāvājas jaunu enerģētikas likumprojektu, kas samazinās e, CO2 izmešas par 40% līdz 2020. gadam, un puse no mūsu enerģijas nāks no, elektroenerģijas nāks no vēja ģeneratoriem. Tas nav tikai tādēļ, ka pieaug energoresursu cenas, bet tādēļ arī, ka to apjoms samazinās. Arī Eiropas līmenī mums jāsaprot, ka ir nepieciešama resursa efektīva ekonomika, kas ļoti maz CO2 izmešas ražo. Tas varētu nostiprināt mūsu ekonomiku, un tā vairs nebūtu tik viegli pakļaujam cenu svārstībām. Rūpniekiem ir nepieciešama ļoti skaidra signāla, kādas investīcijas vajadzīgas nākotnē. Mums ir nepieciešama arī ļoti skaidrs mērauklis CO2 uh, eh, izmešu samazināšanai līdz 2030. un 2040. gadam. Ir jāuzlabo energo infrastruktūra saskaņā ar tiem mērķiem, kas ir plānoti 2020. gadam. Tas daļai izskaidro to, kādēļ zaļā Eiropa ir viena no četrām prioritātēm Dānijas prezidentūrai. Tas ir īpaši aktuāli krī, ekonomiskās krīzes apstākļos. Ja mēs paskatāmies uz darba kārtību Dānijas prezidentūras laikā, tad tā ir ļoti saspringta. Par 20% 2020. gadā ir jāsamazina eh, CO2 izmeši un ener efektīvāk jāizmanto energo resursi. Uh, means... Naftu cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 40%. Mūsu rēķins par naftu Eiropā līdz ar to ir samazinājies par 100 miljardiem eiro. Sa palielinājies par 100 miljoniem, e miljardiem eiro. Uh, ir pienācis pēdējais brīdis nodrošināt ekonomisko izaugsmi un veikt ieguldījumus Eiropas nākotnē un nevis veikt ieguldījumus naftas ieguvis uzņēmumos ārpus Eiropas. Energoefektivitātes direktīva ir viens no galvenajiem soļiem ceļā uz to. Mums ir nepieciešama vienošanās par to, lai mēs varētu vairāk ietaupīt. Energoefektivitāte palīdzēs ietaupīt miljārdiem eiro Un enerģētika var kļūt par vienu no galvenajiem dzinējspēkiem ekonomiskai atlapšanai. Eiropas komisija uzskata, ka e- energoefektivitātes direktīvas ieviešanas gaitā var radīt divus miljonus darba vietu, daudz no tām vietējās darba vietas. Daudzās valstīs un sektoros iespējams atsevišķi komisijas priekšlikuma mm, punkti nav pilnībā saprotami. Un es, protams, saprotu, ka dalībvalstīs ir atšķirīgi apstākļi, bet patreizajā ekonomiskajā situācijā eh, darbības racionalizācija un iemaksu liederīgums, izmaksu liederīgums ir īpaši svarīgs. CO2 izmaši ir obligāti jāsamazina, tie pasākumi, kādus mēs ieviešam, uh, E, var atšķirties no, salīdzinot dažādas dalību valstis. Priekšsēdētājs šobrīd mums ir ļoti liela starpības starp to, ko esam plānojuši samazināt un ko mēs varam samazināt. Šeit es runāju par to 20% samazinājumu. Direktīvai ir jābūt tādai, kas e, tiek pieņemta pietiekami ātri Eiropadomē. Dānijas prezidentūrai tā ir galvenā prioritāte. Uh, Mēs uh, ļoti gaidām NV uh, atzinumu par šīs direktīvas projektu. Mums ir arī ceļu kārta enerģetikā laika posmā līdz 2050. gadam. Krīsā Dēvisa ziņojumu esmu lasījis ar ļoti lielu interesi. Esmu ar dažiem no jums apspriedis šo jautājumu, tāpat arī ar dažiem citām iesaistītajām pusēm. Šīs debatas ir ļoti svarīgas, izstrādājot Eiropas klimata politiku. Uh, Mēs vēlamies aktivizēt eh, diskusijas par zema oglekļa ekonomikas ieviešanu līdz 2050. gadam, jau Marta Eiropa padomē par to runāsim. Šīs komitejas un Eiropas parlamenta viedoklis ir ārkārtīgi svarīgs. Tas palīdzēs mums veidot kopīgu izpratni par šo jautājumu. The transition to a low carbon economy was... Emisija tirdzniecības schēma ir arī jāuzlabo. Daudzus gadus iepriekš tā jau ir pieņemta, bet tā ir jāpielāgo patreizējām vajadzībām energoefektivitātes direktīvas veidošanā jūsu ieguldījums ir nenoliedzami ļoti liels. Tas varētu palīdzēt pievērst investīcijas energosektoram. Eiropas parlaments uh, ar šo priekšlikumu piedalīsies um, direktīvas veidošanā un jūsu priekšlikumi tiks ņemt vērā debatēs padome. Enerģētikas ceļu karte neapšaubām taps, bet eh, mums ir jādomā par to, kāda tieši tā būs un kāda tieši ietaupījuma būs. Pagaidām tikai dažas dalībvalsts atbalsta to, ka CO2 izmešu samazinājums būs par 30%, nevis par 20%. 2030. un 40. gads ir ļoti svarīgas mērauklas un laika punkti, kad mums, kuriem mums jāizvirsa konkrēti mērķi, kas varētu arī uzlabot mūsu ticamību starptautiskajā arēnā. COP17 ir beidzies Durbanā. Šī pušu konference iespējams vainagojās ar vislabāko iespējamo mm, rezultātu. To panācām pateicoties ar vismazāk attīstītajām valstīm. Eiropas Savienība veiksmīgi tomēr nodrošināja zināmu progresu, varētu teikt. Es biju ļoti gandarīts redzot tik daudz no jums Durbanā. Eiropas pozīcija vienmēr ir tāda, ka mēs ticam šim 3C procesam. Eiropa ļoti skaidri raidīja signālu, ka visas partijas, var, visas pie, iesaistītās puses var dot savu ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā. Mūsu loma ir arī daudz slavēta. Daži varbūt pārsteidzīgi šobrīd saka Eiropas Savienības sabrūkot, 9. decembra Eiropadome varbūt nenonāca pie tādiem secinājumiem, kā mēs gribētu, bet tāpat laikā Eiropa tomēr nodemonstrēja pasaules arēnā, ka tā ir pasaules lielvara. Tas notika Durbanā. Lielas paldies jums visiem par to. Un tagad mums e, ir tālāk jāizvērš šie panākumi. Eiropas parlaments var spēlēt būtisku lomu mūsu kopīgajos centienos, stiprināt mūsu kopīgās attiecības ar daudz un dažādām uh, progresīvām attīstības valstīm, ar vismazāk attīstītajām valstīm, ar ātri attīstītām ekonomikām un tā tālāk. Durbanā mēs nebijām vieni. Mums bija sekotāji, mums bija sabiedrotie, mums jāpanāk tas, lai pārvaram šo plaisu starp solījumiem un panākumiem div, līdz 2020. gadam. Daudziem no jums ir ļoti labi sakari ar jūsu valstu parlamentu deputātiem. Es ceru, ka jūs izmantosiet šos te sakarus, lai eh, vēl vairāk izpētīt izcelt Eiropas Savienības pozīciju starptautiskā arēnā klimata jautājumos. Mēs ceram, ka tas viss palīdzēs eh, vairot šos te klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus attīstītajās un attīstības valstīs. Mēs ceram, ka beigu galā mēs nonāksim pie saistoša nolīguma, kas saistīs visas pasaules valstis. Mm, un kurā būs kritērija laika posmam līdz 2020. gadam. Diemžēl jāatzīst arī tas, ka eh, pušu konference COP17 nepalīdz mums samazināt to plaisu, kāda mums bija pēc COP15. Tādēļ Eiropas Savienībai un tās sabiedrotajiem ir jāuztur spiediens, runājot ar tām valstīm, kuras nav vēl devuši nekādas solījumus. Tikai iesaistot visas puses, mēs varēsim panākt vajadzīgo samazinājumu. Mums ir nepieciešams runāt arī par tiem sektoriem, kur vēl nav iekļaut CO2 samazināšanas schēmās. To apzinās arī ANO. Šādi es domāju, ka Eiropas komisija nāks klajā ar šo te priekšlikumu. vīdes padomas darba grupā darbs sāksies tik līdz komisija būs nākus klājā ar savu pirmo priekšlikumu. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments risinās šo jautājumu paralēli. Es eh, ar lielu prieku sadarbošos ar jums šajā jautājumā. Bez tam nesen tika piedāvāts re, piedāvāts regulas projekts par siltumnīcas gāzu uzraudzību, ir nepieciešams uzlabot caurskatāmību Eiropas Savienībā par dažādu iekārtu lietojumu. Vides padomas darba grupā intensīvi tiek strādāts pie šā jautājuma. Mēs veidojam priekšnoteikumus, lai šogad varētu panākt vienošanos starp padomu un parlamentu. Eiropā plus 20 konferences gatavošanās laikā mēs ceram izstrādāt savu nostāju Rio konferencei. Mums ir jānodrošina tas, lai Rio mūsu nostāja būtu tāda, kas ir ciešā sadarbībā izstrādāta ar vismazāk attīstītajām valstīm un ar OECD valstīm. Ilgspējīgas attīstības mērķiem ir jābūt kopīgiem. Dānijas vīdes ministrs, es zinu, ministre pie, mums, pie jums ieradīsies rīt, un viņi noteikti vairāk runās par šiem jautājumiem. Runājot par UNLOK, par ANO LOK organizāciju tad tā risina ilgspējības problēmas. Es zinu, ka daudziem no jums tās ir tuvas. Tādēļ es ceru, ka arī jūs palīdzēsiet mums eh, izdarīt spiedienu, lai sarunas par šo te uh, ietvaru direktīvu par klimatu pārmaiņām turpinātos ANO struktūrās. Runājot par gāzi un naftu jūras dzīlēs, uh, mēs joprojām redzam, ka ir atšķirības starp dalību valstu likumdošanu šajā jomā. Ja 2010. gadā Meksikas līdzi notika liela katastrofa, tā mums liek domāt, ka ir nepieciešams mazināt eh, negadījumu un avāriju risku uz šādām te naftas platformām un arī ierobežot tās sekas, nepatīkamās negatīvās sekas, ko tāda izraisa. Tādēļ mēs uzskatām, ka arī Eiropas parlaments būtu iesaistāms attiecīgo tiesību aktu izstrādē. Priekšādātāja kungs, godātie komitejas deputāti, es gribu jums pateikties par uzmanību. Labprāt piedalīšos tālāk diskusijā, darīšu visu no savas puses, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, kas jums varētu rasties. Šis laiks mūsu kontinentu vēsturē ir ļoti būtisks. Paldies! Vielen Dank, Herr Minister, für die Präsentation. Paldies jums, ministra kungs, par šo ļoti apjomīgo un ambiciozos programmas um, iepazīstināšanu. Un labi, pirmais jautājums bloks. Vispirms vārds. Elizabetei Gardīnī, lūdzu. Sì, intanto grazie davvero per questo incontro. Lielas paldies! Gribu teikt lielu paldies, ministra kungs, par to, ka piekritāt ar mums tikties. Paldies arī par šo prezentāciju. Tā bija ļoti pārliecinoša un lieliski sagatavota. Jāsaka, šobrīd situācija ir tādā sarežģītā, no, nu, esam nonākuši sarežģītā situācijā. Nu, pat norisinājās Durbanas konferences, tās rezultāti ir. Uh, nu, zināmā mērā nedaudz arī sarūktinoši. Un ir arī izteikta diezgan plaša kritika. Nu, personīgi runājot, man jāatzīst, ka neesmu tik ļoti pesimistiska nākotnē raugoties. Tas tāpēc, ka ne tikai Itālijā, bet arī Vācijā un, domāju, citās Eiropas valstīs mēdz teikt, ka Tas, ir, tas kas ir perfekts, eh, nu, nekad nav sasniedzams. Un mums, protams, vienmēr ir jātiec pēc kaut kā augstāk un tālāk un labāk, bet tāpat laikā mums jābūt arī gan pragmatiskiem un jācenšas panākt pavisam konkrēti rezultāti, kas var beigu beigās dot mūsu pilsoņiem kaut ko labu. Jo šobrīd jau mēs nemaz arī nedomājam, ka mēs kaut panāksim, varam panākt kaut ko absolūti perfektu, bet kaut ko labāku par pašreizējo gan noteikti. Ministra kungs, nu par vienu no vājajā vietām, kas piemīt Eiropai, lai gan tā ir uzņēmusies līderību pasaulē, ir tā, ka trūks zināmas pārskatāmības, komunikācijas attiecībā uz tiem rezultātiem, kas jau sasniegti. Un tāpēc ārkārtīgi atzinīgi vērtēju jūsu priekšlikumu par regulu no komisijas puses, kas nodarbotos, kas runātu par monitoringu mehānismu attiecībā uz, CO, uz siltumnīca efektu izraisošo gāžu emisijām un citiem klimata pārmaiņu mērķiem. Un gribēju jums vaicāt, Vai plānojat šim jautājumam pievērsties? Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies, lai Eiropai tic lai pasauli tic Eiropai. Mums tāpēc svarīgi komunicēt visā pasaulē datus, eh, ko savācam, tāpat arī rezultāts, ko mums izdodas gūt. Mums jābūt skaidriem, jāsaka skaidri un gaiši pārskatām, pragmatiski jāizturās attiecībā uz to, ko jau esam panākuši, tas jādara sarunās ar attīstības valstīm un tā tālāk. Šis ir ļoti delikāts jautājums un dzīvojam tādā laikā, kad situācija nav vienkārša. Šobrīd pasaules ģeopolitika mainās Un tas bija viens no jautājumiem, kas ļoti skaidri parādījās Durbanas konferences laikā. 1990. gadu situācija, kad attīstības valsts bija zināmā pozīcijā, tas viss ir mainījies, tās ir augušas, attīstījušās. Un toreiz šķita, ka tās attīstās it kā attīstīto valstu paspārnē un ir sarežģītākā situācijā. Bet 2050. Eh, gadā 19 no lielākajām 30 ekonomikām būs tieši tās valstis, kuras šobrīd uzskatām tikai vēl par augošām tautsēmniecībām. Un tāpēc jau šobrīd mums jādomā par eh, Kyoto un tālākiem nolīgumiem. Tas, protams, ir ārkārtīgi delikāts laiks un lēmumi nebūs viegli. Tālāk jau lēnīt. Džalainens, garētājs padoms eh, priekšsādātāji. Man ir tiešām prieks jūs redzēt šeit, godātais Martin Lidekārs. Man ir arī prieks, ka jūsu izvirzītās prezidentūras prioritātes ir visiem saprotams un arī eh, izpelnījušās jau lielu atbalstu. Pirmdien ir plānota atkal kārtējā padomas sanāksme, kur ir ieplānota kārtējie budžeta taupības pasākumi. Jautājums ir, kā mēs to varam savienot ar izaugsmi un kāda būs Dānijas prezidentūras priekšlikumi, kā mēs varam panākt, ka tomēr mēs arī iegūstam finanses, kas nepieciešams un nodrošinām zaļo izaugsmi. Jo valstis, kas šobrīd ir nonākušas ekonomiskajā lejupslīdē, viņām arī, manuprāt, būtu tieši jāpiedāvā energoefektivitāte kā īstais uh, zāles uh, krīzes pārvarēšanai. Diemžēl mēs redzam, ka viss tas tā nenotiek. Tāpēc 1,2 biljoni, kas ir papildus, būtu jāizņem no, kā certifikāti no šīs sistēmas, lai iekļautu, lai panāktu emisiju tirniecības schēmas uh, augstos mērķus. Vai jūs atbalstat šādu pieejamo certifikātu samazinājumu, vai jūs uzskatāt, tas nozīmētu uh, arī pielāgošanās reālais situācijai, jo mēs redzam, ka līdz šinējā sistēma nenodrošina inovāciju attīstību. Tālāk, jautājums par 2050. gadu, vīziju nākošiem 40 gadiem. Esmu pats arī ēnu referents savā politiskā grupā, un jāatzīst, ka tas viss ļoti neskaidri miglaini. Uh, Labi, mēs runājam arī divos posmos līdz 2030. gadam un 50. gadam, bet jautājums, vai mēs nevarētu tomēr noteikt konkrētus atskaits kritērijus, mērķus, saistošus mērķus, lai mēs pateiktu, kas ir obligāti un kas būtu jāņem vērā. Paldies. Paldies. Tālāk vārds koordinatoriem. Pēterim Līzem, pirmkārt, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Paldies ministra kungam arī par to, ka jūs pievērsaties jautājumu par energoefektivitāti. Patiešām, paldies jums par komplimentu. Mēs arī apzināmies, ka mēs sagatavojam ļoti labu ziņojumu, atzinumu. Tas gan nebija vienkārši. Bet tagad mēs skatāmies, protams, kas ir uh, atkal noticis pasaulē vakardien. Arī Eiropas uh, ministri nolēma par naftas importu embargo. Un tas nozīmē, ka tas skars smagi mūsu pašus. Jālnaftas cenas kāps, un energoefektivitāte līdz ar to kļūs vēl jo nozīmīgāks jautājums. Mums vajadzēs tiešām ļoti precīzi domāt, un kā tā varam, kā varam kāpināt energoefektivitāti. Es vēlos arī jums izteikt komplimentu, ka jūs cīnāties un iestāties par šādu jautājumu. Diemžēl no citām valstīm mēs dzirdam tikai to, ko visu viņas tik negrib un nevēlas ieviest energoefektivitātes dēļ. Uh, Nu, es uzskatu, ka tas nepieņemam. Un tāpēc es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, vai jūs arī atbalstītu tādu saistošu mērķu noteikšanu. Un savukārt pasākums izstrādāt, ka tikai rekomendācijas. Es saprotu, ka arī daudz vispār nevēlas par to neko dzirdēt, izņemot Dāniju. Tāpēc man interesē, ko jūs ierosināt un vai jūs esat gatavi atbalstīt arī šāds kriteriju noteikšanu. Manuprāt, tas tomēr atbalstītu dažas lietas un dažas savukārt sarežģītu. Otrs jautājums par emisiju tirdzniecības schēmu. Mana politiskā grupa nav atbalstījusi visus grozījumus, eh, kurus arī te, pie kuriem, uz kuriem atsaucās Džolainens. Tomēr gribu norādīt, ka ir svarīgas lietas, kas ir jāizdara. Energoefektivitātei mums būtu jāpiedāvā arī vairāki bonus stimuli. Mēs nevaram tikai uzstāt uz noteikumu ievērošanu. Bet, ja mēs runājam par bonusiem, šādiem stimuliem, tie kaut kādā veidā jāfinansē. Ja mēs runājam par 30 eiro, 70 eiro, tagad tikai 7 eiro. Nu, jūs nevarat būt nopietni, ja jūs piedāvājat reālus um, stimulus, tad tiem jābūt reāliem stimuliem. Tāpēc mums būtu jāpārliecina padome, ka jārīkos un jāmainēties. Visbeidzot, 2020. gadam noteikti tie klimata mēķi nu, pagaidām tikai nedaudz valstis atbalsta 30% noteikšanu, tāpēc, manuprāt, ir mums tagad jārunā jau un jāpanāk kompromiss. Mēs nevaram vēl trīs gadus vilcināties. Es domāju, ka 25% būtu daudz pamatotāks, un tāpēc, ka jau esam panākuši, zinām, arī pagriezienu punktu Durbānā, mēs tātad varam arī piekāpties un panākt šādu kompromisu, kas arī būtu pieņemams, un līdz ar to arī ļaut izbeigt šo strīdu. Paldies! Tālāk, Makēvens kundze, lūdzu. Paldies, ministra kungs, par to, ka ieradāmies šeit pie, ieradāties šeit pie mums, un paldies par to darbu, ko darat klimata pārmaiņu jautājumā. Es gribētu uzdot vienu jautājumu par. Eh, degvielas kvalita, kvalitātes direktīvas ieviešanu. Jūs zinat, ka Eiropas parlamentam ir jādod piekrišana tam, kas tiek nolemts darba grupā. Mēs e, ļoti ilgi esam gaidījuši, lai pie mums nonāktu šīs direktīvas ieviešanas pasākumi. Mēs zinām, ka tur ir atsevišķi e, problemātiski punkti, kā piemēram šie tārsans, un darba grupa nevar atrisināt šo jautājumu pagaidām. Parlamentā plenārsēdē un arī šajā komitejā ir bijušas debats par šo jautājumu, un parlaments ir atbalstījis komisāru Hildegārdu viņas pozīciju šajā jautājumā. Mēs, tāpat kā viņu uzskatām, ka degvielas kvalitātes direktīvai ir jāatspoguļo reālā situācija arī šajā jomā. Kāds ir jūsu viedoklis par to, kā šis jautājums varētu attīstīties tālāk? Mēs no savas puses uh, ļoti gribētu, lai šī degvielas kvalitātes direktīva tiktu pareizi ieviesta un lai tā palīdzētu mums sasniegt izvirzītos mērķus klimata pārmaiņu jomā un nevis, lai palīdzētu kādām trešajām valstīm to mērķu sasniegšanā. Teodoros Silikakis. Teodoros Silikakis, tālāk lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungs par to, ka ieradāties. Es jums novēlu veiksmi prezidentūrā. Sākšu ar Durbanu. Nav šaubu, kā Eiropas Savienība Durbanā ļoti labi pastrādāja. Un uh, uzticība mūsu valsts klimata politikai kopumā pieauga. Tāpat ir skaidrs, ka mēs būtu varējuši panākt vēl daudz ko vairāk, ja mēs būtu jau 2009. gadā Kopenhāgenā veidojuši šo sabiedroto tīklu. Uh, jo tad notikumi būtu virzījušies uz priekšu daudz ātrāk. Šobrīd mums ir zināmas cerības, taču pastāv pietiekam lielas iespējas, ka mūsu klimata politika varētu arī izgāsties. Nu, piemēram, nākamajos četros gados ASV varētu ievēlēt savu prezidentu no republikāņu partijas. Tad mūsu klimata politika stipri ciestu. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir nepieciešamas arī alternatīvas. Otrā labākā klimata politika, ko mēs varētu piedāvāt, tad, ja mums neveiktos Durbanas procesā un citos starptautiskajos mēģinājumos. Un šeit es nonāku pie emisiju tirdzniecības schēmām un energoefektivitātes energoefektivitātes politika mums noteikti būtu bijis jāuzsāk agrāk. Tagad mums tajā jāiegulda ļoti liels darbs, liels pūles un jābūt ļoti efektīviem tās ieviešanā. Runājot par emisiju tirdzniecības schēmām, tās ir jāpārskata. Jūs šeit runājāt par septiņu eiro oglekļa cenām. Daļa no šīm izmaksām nāk, ir tīrā peļņa. Taču daļu, daļu var izskaidrot ar recesiju un ekonomisko situāciju dažās valstīs. Ar tādu situāciju, ko neviens iepriekš nevarēja paredzēt. Tā tad mums ir jāmēģina darīt, ko mēs varam, lai tās valstis, kas ļoti cieši no ekonomiskās krīzes, nebūtu spiestas maksāt vēl papildus maksu par oglekļa dioksīdu jo šīs valstis Eiropā šobrīd ir valstis, kas mazāk ražo un mazāk eh, piesārņo. Tāpat laikā, kad ķīnieši piesārņo vairāk, un ne jau tikai viņi vien. Tikko atgriezāmies no Turcijas, mums bija delegācija no šīs komitejas. Turcija pavisam drīz mūs panāks piesārņojumu jomā uz vienu iedzīvotāju. Un viņiem nav jāmaksā nekas par eh, šo te oglekļa piesārņojumu tuvākajā laikā. Mums jāņem vērā šie dati, izstrādājot klimatu un energopolitiku. Tāpat nedrīkstam aizmirst arī to, ka energoefektivitātes vārdā radītās darba vietas, protams, ir aizsargājams, bet jūs zināt, ka daudzas darba vietas saules bateriju uh, sektorā un vēja ģeneratoru sektorā šobrīd izjūt milzīgu spiedienu. Lielais konkurents ir Ķīna. Mēs savas subsīdijas patiesībā novirzām uz Ķīnu, kas pēc tam veids savus ieguldījumus, un ASV, ka pēc tam veids savus ieguldījumus Eiropas Savienībā, piegādājot mums saules baterijas un vējģenerators, šādas tehnoloģijas. Mums ir jāanalizē gan tas, ko esam darījuši labi, gan arī tādas, tās kļūdas, ko esam pieļāvuši. Liels paldies, saka priekšādātais nākamais Runātājs Aikot kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī manam grieķu kolēģim. Nu, taisnība, ja Turcija iestāsies Eiropas Savienībā, tad tā katrā ziņā būs daļa no Eiropas Savienības un tai nāksies maksāt par emisijām. Bet, nu, tas tāda neliela atkāpa Puškina prozā. Ļaujiet man pievērsties tagad tēmatam. Man vienkārši tas bija jāpasaka. Ministra kungs, Liels paldies par šo ļoti plaši izklāstīto darba kārtību klimata pārmaiņa jomā. Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka ir ļoti ambiciozs klimata ministrs mums šoreiz prezidentūrā pēdējo pusgadu. Un nu, šāda entuziasma trūka. Tāda ministra nebija vispār. Nu, domāju, ka tas katrā ziņā ir uzlabojums. Nu, lasot tos jautājumus, ko jūs uzskatāt par svarīgu, lūk, energoefektivitāte un eh, tas, eh, lai pamatotos uz to sabiedroto grupu, kas veidojās Durbanā un lai veidot ceļu kārti. Nu jā, es vispār lielos mērogos jums piekrītu, bet tomēr man šķiet, ka te vēl ir kaut kādas neskaidrības par to, kā to visu pārvērst konkrētā darbībā. Un es ceru, ka jūs varēs, varētu kaut ko skaidrāk pat paskaidrot par to. Protams, tas viss ir savā starpā saistīts. Arī vakardien runājām lūk par to, ka, ka GSM 77 arī pieprasa, lai Eiropas Savienība straujāk rīkojas, eh, veidojot šīs alianses ar, ar attīstības valstīm. Bet, nu, kad jūs runājat par šiem galvenajiem punktiem ceļu kartē, nu, tad jāsaka, uh, Mēs, tad tas vienkārši angliski atkal kārtējies jaunais vārds, kas nozīmē tos pašus mērķus, un vai tad 2020. gadā jau nebija mērķis noteikts šie 25%, vai tad, kad mēs apstiprinām ceļokārtu, vai mēs apstiprinām arī šos pašreizējos mērķus 2020. gadam, jūs, man liekas, tā diezgan neskaidri izteicāties par to energoefektivitāti. Nu, mēs visi zinām, ka, ja vēlamies uzlabot energoefektivitāti visbeidzot, tad, tad protams, mums eh, vēl vairāk paliks eh, šo pārpalikumu ETS ETS sistēmā, tir, emisiju tirniecības schēma, tiksām nevis tikai 1,4 miljardi, bet saskaņā ar jauniem komisijas dokumentiem te runām jau pat 2,4 miljardiem. Nu, tad ar katru brīdi situācija pasliktinās un cenas, un pats esmu zaļais, un tāpēc bieži nepieminu Deutsche Bank, bet viņi teikuši, es tomēr izmantošu šo teicienu. Viņi savā analizē saka, ka oglekļa cena ir tāda tikai tāpēc, ka tirgi gaida no nu, politiķiem rīcību. Un tieši tāpēc šāda cena vispār vēl vispār pastāv. Nu, jūs sakat, lūk, kaut kas ir jādara tirniecības, emisiju tirniecības schēmas labā, bet ko tad mēs darīsim? Jo trešais posms sāksies 13. gada janvārī, un šis iespē, laiks, kad ir kaut kāds iespējas, ir tieši jūsu prezidentūrā, vai ne tā? Un tāpēc gribu vaicāt, vai jūs ierosināsiet šo uh, atsevišķu kvotu rezervēšanas sistēmu. Un ko jūs darīsiet, lai konkrēti rīkotos? Jūs, protams, padomē to varat mēģināt darīt kopā ar komisiju un tā tālāk, bet kad to darīsiet, kā to darīsiet, un domāju, ka jums tas jādara pirms sāks trešais posms. Un visbeidzot par šīm um, naftas smiltīm. Um, Te, te ir dažas, dažas valstis tikai, ko tas interesē. Nu tad, kas tad mūs vada īsti šīs valstis, kurās galvenās ir, ir benzīna monopoli un degvielas monopoli? Paldies, Aikaut kungam, pirmo jautājumu raunu līdz ar to noslēdzam un dodu vārdu ministram, lai viņš atbildētu uz visiem šiem jautājumiem. Lūdzu, ministra kungs. Liels paldies par šiem jautājumiem, paldies par komentāriem un ceru, ka es spēšu atbildēt uz visu, kas tika teikts. Nu, vispirms par novērošanas mehānismu. Pilnībā jums piekrītu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ne tikai tāpēc, ka mums ir nepieciešams zināt, ko tad paši darām, bet arī tāpēc, ka tas, protams, būs svarīgi attiecībās ar vismazāk attīstītajām valstīm un ar attīstītākajām valstīm. Tieši tā kā Ekaut kunga teica, viņi vienmēr skatās uz mums, ko mēs darām, mums jāsdomā, kas notiks finansējuma jomā. Un tāpēc mums ļoti skaidri un gaiši ir jānoskaidro, kas tad ir, ko esam izdarījuši, ko esam panākuši, kas ir noticis. Un tad tas var kalpot tālāk kā pamats tālākai sadarbībai ar šīm valstīm. Bet, kā jūs zinat, tad padomu darbi ir sākus tikai nu pat pie šī dosjē. Yeah Un, eh, nu, tāpēc jāsaka, par konkrētiem elementiem būtu runāt pārāk gari. Bet mēs šo dokumentu uzskatām par ļoti svarīgu un paredzam, ka panākumi pie tā nu, tiks gūti jau tagad. Nu, varbūt eh, neizdosies to pabeigt Dānijas prezidentūras laikā, bet šī gada laikā tomēr varbūt jā. Tālāk par Lainēnu kungu eh, jautājumu un visu šo lietu par emisiju tirzniecības schēmu. Kā jūs zinat, tad Eiropadomu secinājumus decembra Eiropadomē mudināja mūs visus pabeigt darbu pie energoefektivitātes direktīvas, kas būtu viens veids, kā nodrošināt vidē draudzīgu izaugsmu un konkurenci Eiropai. Nu, tas tāpēc, ka ja mēs skatāmies uz šo energoefektivitātes direktīvu tā kā tā izskatās šobrīd, tad emisijas Um, kas tur norādītas, radīs privātas vidē draudzīgas investīcijas. Un tad tālāk atkal šīs investīcijas pilnīgi noteikti tālāk nodrošinās konkrēto izaugsmu, par ko jūs runājat. Un es domāju, ka mums jāatzīst, ka Eiropa padome lūdz mūs gūt panākums tieši šajā jomā. Un, kad runājam par ETS sistēmu, emisiju tirdzniecības schēmu, tad daudz no jums vecāji, kā nodrošināt šīs pareizās cenas atbilstīgo vērtību? Nu, runāšu skaidri. Padomu saprot, ka oglekļa cenas šobrīd ir daudz par zemu, daudz zemāks nekā mēs domājām tās būs tajā brīdī, kad mēs radījām ETS. Bet pašreizējais cenu līmenis zināmā mērā ir stabils. Un ir ļoti daudz veidu, kā mēs varam šo cenu ietekmēt, kā nodrošināt augstāku ogle, oglekļa cenu. Mēs, piemēram, varētu uh, izveidot zem oglekļa izmešu ceļu, nodrošināšanas ceļu karti. Tādā gadījumā, nu, lūk, noteikti, noteikti piemēram, 2030. gadu un paredzētu tur 40% samazinājumu un līdz 2040. gadam vēl lielāku samazinājumu. Un tad, kad jūs jautājat par 2020. gadu, nu jāsaka, jūs taču visi zinat, ka šobrīd mēs gaidām uz analīzi no dalību valstu puses. Komisija ievāks datus, jācer, ka dati ieradīsies gana drīz, pienāks gana drīz, un tad tālāk mēs nu, pilnīgi noteikti padomē organizēsim debats. Šobrīd, kā jūs arī ļoti labi zinat, situācija padomē ir tāda, ka ir trīs valsts - Dānija, Lielbritānija un Zviedrija, kas atbalsta šo palielinājumu uh, procentuālajos mērķos. Vairāk atbalsta padomē nav. Un, un es domāju, ka jūs arī esat tie, kas vēl šos mērķus paliecināt, bet kamēr jūs nebūsiet arī pārliecinājuši savas dalībvalsts, mums neizdosies šos mērķus padarīt augstākus. Nu, tad, tad skatīsimies, kādas būs pozīcijas tad, kad saņemsim analīzi. Kad runājam par šo setesādu, jeb par šo kvotu rezervu, emisiju kvotu rezervēšanu, nolikšanu pie malas, nu, tad jāsaka, ka mums vajadzētu skatīties šeit uz ceļu kartas rezultātiem. Vēlamies lai energoefektivitātes direktīva uh, sāk darboties tās pirmajā posmā, un tad mēs pāriesim pie šīs rezervācijas sistēmas, jo tad šis ceļš būs skaidrs, noskaidrojies, tad redzēsim, kas ir jādara, kur ir jādara, kas notiek katrā dalību valstī. Jo šobrīd jāsaka, ja rīkumas mēs pāragri, mēs visu, visu šo lietu vienkārši sapatrosim. Un tāpēc es domāju, mums jāskatās šobrīd uz pašreizējo situāciju un pēc tam attiecīgi jārīkos. Jums taisnība tajā, ka mums vajadzētu censties panākt kaut kāda veida vienošanos par ETS jau šogad, bet nesmu pārliecināts, ka šo, da pārliecināts, ka šo darbu izdosies noslēgt šogad. Mm, baidos, ka nebūs tam pietiekam daudz laika, bet, nu, diskusijas pilnīgi noteikti turpināsies. Tālāk. Pēters Līze uzdeva jautājumu. Man jāieskatās dokumentos, lai atminētos, jā. Viņš vaicāja par juridiski saistošajiem mērķiem direktīvā. Padomē, pirms pāris gadiem mums jau bija di diskusijas par to, vai mēs vēlētos juridiski saistošus mērķus vis visām, mērķus visām valstīm, jeb kaut kādu veidu elastīgas pieejas par to, kā tur nonākt. Un daudzas valstis toreiz nevēlējās šos juridiski saistošos mērķus. Un tāpēc tā vietā Mēs pieņēmām tādu veidu, kas virzīties uz priekšu, kas ietvēra juridiski saistošu pasākus. Un es domāju, ka tieši šāds veids arī turpmāk jāizvēlas. Eh, nu, kaut vai tikai tāpēc, ka es atklāt sakot neredzu nekādas būtiskas pārmaiņas padomas domāšanas veidā pa šo laiku. Jūs parlamentā arī strādāsiet itra komitejā pie šiem dokumentiem. Un varbūt tad varētu šo pieeju izmantot kā atspērienu punktu. Es domāju, ka tas ir eh, nu, tas optimistiskākais veids, visrealistiskākais veids, kā kaut ko panākt. Eh, pasākumu ziņā mēs varam savukārt tālāk būt diezgan elastīgi, nenoliedzam par to, kādā veidā katra valsts tad pieņems šos mērus, kamēr vien ir rezultāti, kamēr tiek panākti konkrētie emisiju samazinājumi. Nu, vienīgā joma kur mēs nebūsim elastīgi, ir tad, kad būs šī milzīgā starpība, respektīvi, ka mums būs šis mērķis, bet mēs nebūsim līdz tam nonākuši. Un šo mērķi taču arī noteica Eiropa padome un eh, tā tālāk. Bet es esmu gan optimistisks. Es domāju, ka mums izdosies uzsākt šo trialogu, sarunās ar jums. Un tad eh, pirmā lasīmā jūnijā nonākt arī pie dokumenta. Tālāk runājot par šīm bitumēna, jeb naftas smiltīm. Jūs jau zināt, ka komisija ir iesniegusi, jā, Ekot kungs arī uz to satiesās, komisija ir iesniegusi direktīvas priekšlikumu par ciltumīts efektu izraisošajām gāzēm uz dažādiem degvielas veidiem. Cik tā man saprotams, ir šis priekšlikums joprojām tiek apsvies, apspriests tā sauktajā degvielas kvalitātes komitejā padomē. Un tieši tāpat kā jūs, es patiešām ceru, ka gūsim panākumus šai ziņā un gana drīz. Un tad, cerams, nāks arī tālāk iniciatīva risinājumu meklēšanā apzinos, kādas ir ar šo jautājumu saistītās bažas arī komitejā katrā ziņā. Eh, tās tiek paustas, es piekrītu jums. Tas ir satraucoši un esmu gatavs šo jautājumu virzīt tālāk uz priekšu, bet vispirms man jāsaka, eh, gribētu saņemt ieguldījumu no šīm diskusijām, un tāpēc mums nedaudz jānogaida, kad komiteja nāks klējā ar savu darbu rezultātiem. Tālāk. Skailikakis kungs runāja par šo otro klimatu politiku, ka mums skaidri un gaiši ir jānoskaidro, kur ir bijuši panākumi, kur savukārt bijusi izgāšanās un ko darīt lietas labā. Nu, man liekas, ka to arī centos ievadvārdos pateikt. Es faktiski piekrītu jums, bet es turklāt domāju arī, ka šobrīd mainīt spēles noteikumus Eh, nu, piemēram, attiecībā uz preču cenām, ko piedzīvojam šobrīd un iepriekšējā gada laikā, liecina par to, ka vajadzētu vēl vairāk energoefektivitātes. Turklāt tas nozīmē, ka būs arī iespējami šie scenāriji ar vidē draudzīgu izaugsmu. Man ir pilnīgi skaidrs, ka, lai aizpildītu šo starpību, līdz reālajam mērķim, un tas, protams, ir jādara, jo lūk šie divi grādi maksimālais sasilšanas punkts. Un, lai to panāktu, vajadzēs panākt to, ka katrs reģions, katra nācija patiešām, patiešām kaut ko dara lietas labā, un tai darīšanai ir rezultāti. Tas attiecas uz Eiropas Savienības valstīm tikpat labi kā uz visu pasauli. Un, ja mēs šos mērķus nesasniegsim, nu tad arī jāno kopējā schēmā negūsim palākums. Bet vienalga, kur mēs nevirzītos ar klimatu pārmaiņu politiku, ir svarīgi, lai tas nāk par labu Eiropai, Eiropas uzņēmējdarbības sektoram un arī Eiropas patērētājiem. Arī viņiem visiem šai kopējā darbā jāpiedarā, jāpiedalās. Un priecājos, ka šobrīd arī uzņēmē darbības un rūpnieciskā vide ir ar, joprojām tādā ieskatā, ka, ka viņiem arī jāpiedalās šajā energoefektivitātes jautājumā. Jo nedrīkstam jau kopā ar visu lieko izmest arī kaut ko, kas tiešām ir vērtīgs. Bet, ja mēs neuzdrošināsimies ieguldīt nākotnē šobrīd, tad varbūt mēs izglābsim rūpniecību tieši šobrīd, bet pēc pieciem gadiem tā tik un tā nāksies izputēt. Un mēs nedrīkstam nonākt šāda veida strupceļā. Nu šķiet, ka tie arī bija visi jautājumi, kas man tik uzdot. Ja esmu ko nebūtu aizmirsis vai kādu esmu aizmirsis, lūdzu atgādiniet man to. Paldies! Paldies, ministra kungs, jums tā ir otrais jautājums bloks uzreiz vārds Kārlam Hainsam Florencam, lūdzu. Paldies, ministra kungs, man prieks, jā, tas vienmēr, tad, kad jūs arī izsakāties atklāt par mēķiem, jo mums ir bijusi nopietnas bāžas, tieši skatoties, kāds ir bijusi politiskā attīstība jūsu valstī. Tagad mums ir prieks redzēt, ka lietas ir mainījušās. es arī ļoti aktīvi sekoju, lai mēs tiešām panāktu reāls mērķus Eiropā 2020. gadā vai arī citā. Uh, Man interesē, kā jūs kā tāds ministrs padoms priekšsādātājs šīs lietas redzat? Nevis tikai kā Dānijas ministrs, bet gan kā ministrs padoms priekšsādātājs. Ja mēs tiešām arī realizējam pieņemt saistošus noteikumus un tos īstenojam, tad tas arī ir galvenais. Jo, nu labi, mēs jau, protams, varētu arī pateikt priekšā, kā tā ir situācija 27 dalībvalstīs un vai tiešām, cik reāli viņi ir iznoši dažādos lēmumus pēdējos 5-10 gadu laikā, diemžēl, diemžēl, nu tas neko iepriecinoši situācija nav. Nu labi, mēs tādā skaldām māc 20 vai 30 procenti. Īsnībā es gribētu teikt politiķiem, tas ir, protams, viegli. Tas nekas sarežģīts nav, bet pēc tam, lai to reāli īstenot, lūk, tā ir īstai uh, uzdevums. Uh, un jums nemaz nav jāskatās uz jaunām dalībvalstīm. Paskatīsimies jūsu vecajās dalībvalstīs, te pat ap Beļģiju. Šausmīga situācija. Kādi viņu šie īstenošanas uh, rādītāji? Tāpēc es no jums, kā padomas priekšsēdētāju, šobrīd sagaidu, ka jūs ļoti aktīvi par šo tām iestājaties. Jūs vairākas reizes šodien norādījāt, ka ir jābūt tādiem elastīgiem instrumentiem, savukārt mērķi ir jābūt precīzi nospraustiem. Uh, Es atbalstu jūs šādu skatu. Tomēr jautājums ir, kurā brīdī tad īsti tad mēs pasakām tagad, tagad viss notiek. Pārāk bieži esam piedzīvojuši situāciju, ka mēs esam rakstījuši 5 līdz 10 gadu laikā, es jau diezgan ilgi esmu parlamentā, uh, Un tad sanāk, ka, protams, ka lielākā daļa izmanto līdz pašai beidzamai dienai neko nedara, un tad tikai beidzamā brīdī kaut ko sāk runāt. Vai nu tas ir viss dioksīna jautājumā, vai. Un, un tad viņi nonāk situācijā, ka viņi, protams, nespēj samazināt šos pieprasītos apjomus reāli. Līdz ar to ražotāji, manuprāt, viņiem ir jāpiedāvā ļoti uzticami kriteriji, un es līdz šim nevaru saprast ko jūs izplānojat darīt, lai padarītu ETS sistēmu spēcīgāku. Šobrīd tā ļoti vāja, jo, nu, tur ir, protams, eh, ir notikušas lūzuma punkts. Es nezinu, vai jūs to varētu arī visu izskaidrot, kāds ir bijuši šīs sarunas līdz šim, un tātad Durvānas sarunas. Vai tiešām mēs nevaram godīgi pateikt, ka arī Polija gandrīz bija gatava vispār ļaut, lai šīs sarunas izgājušas? nu, mums būtu patiesi jāatklāj situācija, lai zinātu, ka kādā situācijā esam. Es zinu, tie ir nepatīkami jautājumi, bet jūs esat šobrīd tagad man mm, ministrs padoms priekšsādātais, nevis vienkārši Dānijas ministrs. Un tieši kā šādu pozīciju es arī sagaidu jūs arī rīkoties. Paldies jums, un jums arī, protams, tad arī pietiks. Jā, bet nu tomēr, kolēģi, lūdzu, katram divas minūtes, ja? Lai visiem būtu godīgi iespēja uzdot savu jautājumu. Tālāk, Jorgensen, kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī godētais Mārtiņ. Man prieks jūs redzēt šeit Briselē. Jūs pats norādījat, ka ir diezgan liela šobrīd neatbilstības starp uzņemtajām saistībām pasaules līmenī un emisiju ziņā un mērķi, kurus mums būtu reāli jāizsnelo, lai saglabātu šo 2%, 2 grādu temperatūru pieaugumu. Uh, nu labi, starptautiskajās sarunās, kur mēs runājam par arī klimatu pārmaiņām un jā, loglekļa uztveri un saglabāšanas procedūrām, līdz šim jāatzīst, ka tas viss ir izgāzies. Vai jūs varētu tomēr arī varbūt eh, paskaidrot, kā jūs plānojat šādu jautājumu risināt? Tālāk. Jūs zināt, ka paši bagātākos un arī nabadzīgās valstis, bet īpaši Eiropas Savienība, daudz naudas tērē, lai tieši subsidētu fosīlo e, enerģiju. Īsnībā sanāk, ka atsevišķās valstīs papildus vairāk tiek tērēt nav tieši fosīlo enerģiju e, subsīdijām, nevis atjaunojumu energoresursu subsīdijām. Mums vajadzētu šādu jautājumu izvirzīt kā prioritāti darba kārtībā. Lūdzu, vai jūs esat domājuši par šādām institīvām? Un visbeidzot, uh, Jūs esat ļoti tāds saprātīgs cilvēks un varbūt arī piecīgs un pats arī neizcēlāt, bet es gribētu tomēr, lai jūs arī izstāstītu citiem kolēģiem, kā īsti jūsu valdība rīkojas vā, jūsu valstī. Es, protams, zinu, kāds ir, bet manuprāt, būtu svarīgi, eh, lai citādi dzirdētu šo ļoti jūsu ambiciozo un nozīmīgo un svarīgo programmu. Tas nav tikai runa, tie reāli darbi, un būtu ļoti labi jūs arī pastāstīt par šito labu piemēru. Kāpēc nepastāstīt? Nestāstiet itri komiteju, stāstiet mums. Tālāk vārds Vitorio Prodi un pēc tam Kāram Šliteram. Jā, paldies priekšsādātā. Es apsveicu jūsu jaunajā amatā. Ministra kungs, paldies, ka jūs šodien esat kopā ar mums te. Man jautājums. Es gan neesmu tik īsti liels optimists uh, attiecībā uz Durbānu sarunu rezultātu, un esmu īsti pārliecināts. Kamēr vien nav panākta politiska reakcija uz Bali deklarāciju, nekāda problēma nav atrisināta. Turklāt. Es arī vēlētos, lai mēs panākam tādu nozīmīgāku un godīgāku lēmumu. Es gribētu, lai mēs tiešām virzāmies uz tādiem lēmiem, kurus izsakot. Mēs varētu nodrošināt, ka Mm, šī emisiju autorizācija būtu tiešām arī reāli um, finansēta. Un jūs pareizi norādījāt, ka ir jāievēro šī ceļa karta jau 2050. gadam, un tur plāns paredz vīziju ir par Eiropu, kas pilnībā ir attiekusies no oglekļa enerģijām. Bet jāskatās uz realitāti. Ja jau starptautiskās vienošanas kļūst tik ļoti sarežģītas, jo, piemēram, ir arī citi partneri, ASV, Kanāda, neierobežo Eh, nepieņem šāds ierobežojums viņu suverenitātei. Vai tad arī mums nevajadzētu, protams, paskatīties, kāds varētu būt varbūt papildus iespējama alternatīva? Un citiem vārdiem, mēs, protams, esam gatavi attīstīt savu modeli un samazināt arī siltumnīcas gāzes emisijas, vispār tās izskaust. Un vienlaikus tomēr mēs esam arī gatavi attīstīt tādu politiku, kas nosaka šādu iekšējo disciplīnu Eiropas Savienībā. Un vienlaiks mēs paredzētu arī zināmas tādas vīru pasākums, kas ļauj kompensēt uh, attiecīgi pret tām valstīm, kas nepiedalās emisiju tirzniecībā un nepiemēro šos siltumnīcas samazinošās pasākums. Paldies! Tātad vārds Šliterkungam. Jā, paldies. Vēlreiz piekritīšu kolēģiem tiešām par subsidijām, kas tiešām ir jautājums par to, pareizi nepareizi, bet vienkārši gudri vai stulbi. Un līdz to um, tā nauda, kas tiek tā eh, novirzīta subsidijām fosilē enerģija, ir vienkārši nepareizi. Uh, Tāpēc, ja jūs domājat par naudas investēšanu akciju tirgos, tad kāpēc tad lūdzu neinvestēt tos atjaunojumos energoresursos? Manuprāt, tas būtu daudz gudrāks investīcijas, piemēram, fonds, pensiju fondiem. Bet papildus, man ir jāsīst, man satrauc šī zaļā ekonomika un zaļā izaugsme. Nu labi, ja visi šī tiešām jaunie finanšu instrumenti darbosies un tiks nodrošināta ekonomiskā izaugsme, ekonomika plauks un zels, tad eh, kādā ziņā mēs tomēr spēsim nodrošināt emisiju samazinājumu par 3-4% gadā? Vai kāds par to domājis? Ja parasti mēs runājam par 1,5% apjomā energoresursu efektivitāti, kad mēs pēkšņi panāksim 10% energoefektivitāti, ja tomēr ir, tiks iedarbināti visi šie ekonomiskās izaugsmes plāni. Un tālāk. Cits risinājums būtu neko īsti nedarīt. nu, vai, protams, praktiskās politikas nodrošināt. Mums jāskatās, nu, dažkārt ir tā, ka īstenībā nafts iegoja, piemēram, mēs izmantojam uh, šīs naftas smilts vai arī atklājam Arktikā un izmantojam, nu, tad gal galā, kur mēs nonāksim? Varbūt, ka mēs varētu uzlikt šeit papildus nodevs uh, naftas ieguvējiem. Tas nozīmē to, ka mēs varētu nodrošināt finansējumu labām investīcijām un varbūt arī ne visu uzreiz tiešām arī izsūknēt. Tā kā mums vajadzētu tiešām reāli ļoti piesardzīgi šāds jautājums izskatīt. Paldies. Tālāk, Estrēlas kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Godātais ministra kungs jūs uzsverāt, cik nozīmīgi ir nodrošināt energoefektivitāti un sekmēt energo, atjaunomu energoresursu izmantošanu. Mm, te ir jāuzsver arī finanšu resursu atbrīvošana un jauno darba vietu radīšana, kas ir ļoti nozīmīgi šobrīd. Es piekrītu šādai stratēģijai, šādiem mērķiem, un uzskatu, ka mums ir ļoti ambiciozi arī tie jāizteno. ja mēs gribam nodrošināt šādu energoefektivitātes kāpinājumu par 20% līdz 2020. gadam. Ir ļoti svarīgi, lai arī dalībvalstis veicinātu sociālos mērķus. Un tam skaidri noteikti konkrēts pasākums, kas saistās ar energoefektivitāti, piemēram. paredzot konkrēts pasākums ģimenēm, apzinoties energoefektivitātes nozīmi un energoresursu ierobežotību. Man ir tiešām tāda svarīgi dzirdēt, kāds ir Dānijas prezidentūras nostājas pār konkrētiem pasākumiem un stimuliem, kurus tie varētu piedāvāt pašām neaizsargātākajām sabiedrības grupām, kas arī tad iesaistītos energoefektivitātes kāpināšanā, pirmkārt savās mājasemniecībās, un otrkārt tad arī viņiem līdz ar to būtu iespējas mm, samazināt e, enerģijas reķinus. Ja paldies! Tālāk vārds Sato Hasī un tad Morkunaitis kundzei. Paldies! Mans jautājums saistās ar jūsu atbildi par šīm rezervētajām emisiju daļām. Jūs norādījāt, ka jāsako, protams, te zinām lēmumu eh, hronikai vai arī hierhijai. Tad ir padomas secinājumi, un tad ir jāsako energoefektivitātes pasākumiem, un tikai tad ir šī rezervētā daļa. Uh, Praktiski tas gan nozīmētu, ka rezervācija ir jau tālāk atstāta jau nākošai prezidentūrai. Līdz ar to man neap, mm, nepārliecina jūsu piedāvātais risinājums klimata pārmaiņu ziņā. Nu, vai vismaz tie mēģina nešķiet īsti tik augsti, kā to es sagaidītu no Dānijas prezidentūras. Jautājums, vai jums ir kāds B plāns? Ko jūs plānojat darīt, ja šis plāns neizdosies? vai mums tomēr būs kaut kādā veidā iespēja Eiropā arī šajā desmitgadē uh, noturēt emisijas tādā līmenī, kas, nu, vismaz tad uh, atbilstu tam, kā tu noteikusi arī EPPC. Paldies! Markināts kundzei vārds, un tad beidzamais būs vārds Kristam Deivisam. Mano klausimas, ko gāja. Paldies, priekšsādātāji. Man ir jautājums kas drīzāk saistīts ar enerģētikas komiteju, bet mēs dzirdējām jūsu prioritātes - ekoloģizāciju, konk konkurētspējīgu Eiropu, dinamisku Eiropu. Un tādēļ es uzdošu šo jautājumu šeit un nevis ītri komitejā, jo jūs pats pieminējāt zaļās tehnoloģijas. Gribētu, lai jūs vairāk parunātu par infrastruktūru elektroražošanas sektorā. Ja mēs pieņemsim vienotus lēmumus, tad, protams, varēsim atrisināt daudz vairāk problēmu. Dānija prezidentūras laikā acīm redzot pievērsīs īpašu uzmanību enerģētikas salām. Tātad E, tā nedomās tik daudz par kopīgu energotīklu izveidošanu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība šeit runātu vienā balsī. Kristēvis nākamais runātājs. Ministra, Ministra kungs ir gan labi, gan slikti jaunumi. Nākamnedēļ ja Beļģija netiks paralizēta streika dēļ, mēs šajā komitejā balsosim par uh, zemā oglekļa ekonomikas ceļu karti. Man ir bijušas debates ar dažādu politisko grupu pārstāvjiem, un um, es uzskatu, ka mūsu komitejā tiks atbalstīta šī ceļu karta un pēc tam arī parlamentā. Un tāpat mēs arī aicināsim, lai komisija nāktu klajā ar uh, ETS nostiprināšanas priekšlikumiem, lai ETS schēma nesabruktu kopumā. Es ceru, ka parlaments līdz ar to nebūs šķērslis šī lēmuma pieņemšanā, bet kas notiks padomē? Vai jūs varēsiet pārliecināt Poliju un citas valstis arī atbalstīt šo ceļu karti kā tādu priekšvēstnes tiem pasākumiem, ko komisija ieteiks tālāk? Sliktā ziņa ir tāda. Vakar runāju ar Hitachi pārstāvjiem. Viņi lai, atlaiž ļoti daudz darbiniekus, nu, jo viņu uzņēmumi nespēja panākt nekādu progresu. Visā Eiropā, ja mēs vērtējam to, kā attīstās e, elektroenerģijas ražošanas sektors, mēs redzam, ka ļoti e, liela ir neskaidrība. Uh, Ehm, ar naftu, mēs neesam, ar, ar eh, ogļu jaunās tehnoloģijas netiek ieviestas, mm, kas saistīts ar oglekļu uztveršanu un uzglabāšanu. Un mēs vispār nezinām, kas notiks nākotnē. Nu, nākotne skaidri netiek slēpta oglēs. Ja vairums dalību valstu nobloķē alternatīvos energo avotus, tad es domāju, ka mums būs ļoti bū nopietnas problēmas jau tuvākajā laikā. Mums ir nepieciešams investīcijas un ir nepieciešama ceļu karte eh, zem oglekļa ekonomikai. Tas mums dos virzību šajās jomās. Paldies! Un pēdējais runātājs Krītons Arsenis. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies ministram, ka ieradāties pie mums. Novēlu jums veiksmi darbā, gan prezidentūras laikā, gan arī Dānijā kopumā. Es atgriezīšos pie jautājuma, kas šeit tik jau pieminēts, proti pie Durbanas konferences. Esam, protams, priecīgi par to, ka Eiropa atgriezās uzmanības centrā. Esam ļoti gandarīti, ka mūsu stratēģija bija veiksmīga ka mēs izveidojām tādu kā sabiedroto grupu ap šo ceļu karti. Mēs teicām, mēs apstiprināsim Kyoto otro posmu, ja jūs dosiet mums ceļu karti. Attīstības valstis iedeva mums, piedāvāja mums ceļu karti, taču mēs nevaram viņiem apmaiņā piedāvāt Kyoto divi. Mēs vienojamies tikai par otro saistību posmu viss pārējais konteksts vēl ir jāizlemj, un mums ir arī termiņš, tas ir pirmais mājas kad mums ir šīs konteksts eh, jāiesniedz un arī jāatrunā visas saistības emisiju samazināšanai. Ja mēs eh, dosimies uz Katāru un situācija būs atkal līdzīga, ka mums būs jārunā ar saviem sabiedrotiem par šo ceļu kartu, eh, lai tas tā notiktu, tad līdz 1. Mājam, maijam mums ir jāizstrādā kaut kas nozīmīgs un būtisks, un tādēļ es uzdošu jautājumu, uz kur jūs daļai jau atbildējāt. Proti, vai jūs darba kārtības prioritātēs iekļausiet 30% samazinājumu un nevis 20%? Kā jūs nodrošināsiet to, ka izstrādājot ceļu karti, mēs arī uzņemtos jau pirmās saistības līdz šī gada beigām un tā, lai otrais saistību periods patiešām praktiski stāstos spēkā? Paldies, Kritam! Wir sind jetzt Un es arī vēl tad uzdošu papildus jautājumu. Mums ir Lisabonas, protams, paketi, kas īsti nav vēl arī ieviest. Tur ir Lisabonas līguma vēl papildus iespējas, kuras mēs varam izmantot. Mums tā ir jau arī jaunais, protams, iestāde, Eiropas ārējās darbības dienests, kur arī varam vēl izmantot arī mūsu jautājumu virzīšanai. Un tagad jau jautājums par daudzajām klimata konferencēm. Tas ir tāds kļuvis par kādu jaunu parādību, jaunu arī klimata diplomātiju, kas ir ļoti nozīmīgs process arī starptautiskajā attiecību aspektā, bet diemžēl tas šobrīd viss buksē. Un tāpēc mēs domājam, ka arī tas ir liels izaicinājums šobrīd prezidentūrai. Ja mēs skatāmies uz likumdošanu, tas tiešām ir apsveicam, kā jūsu ministrijā tas ir definēts. Pirmkārt, klimata jautājumi, tad ir arī, protams, vide un tad arī energoefektivitāte. Tas ir lieliski atbilst arī mūsu redzējumam. Jautājums ir, kādā veidā mēs varam noteikt arī konkrētus saistošus mēķus energoefektivitātes jomā. Parlamentā mums ir bijusi ļoti smagas cīņas par to, kāds būtu pareizais virziens un ceļš. Mēs runājam arī, protams, ETS risinājumu. Uh, Ja mēs savukārt atgriežamies pie visiem tirzniecības schēmas un gribam pārskatīt pašus pamatprincipus arī ekonomiskās krīzes tagad centrā, es baidos, nu, mans tāds vērtējums būtu, ka daļai tas varbūt īstenībā, nu, nevēlam, jo mēs esam nonākuši kļuvuši par upuriem šā sistēmas ļoti veiksmīgai izveidēji jo šobrīd tā vienkārši ļoti labi darbojas un netiek īsti pikši jaunie certifikāti, jo, nu, tā sistēma līdz šim jau pat varbūt ir ļoti labi nodrošinājuši. Tagad, ja ir 7 eiro par vienu certifikātu o, avio satiksmē, piemēram, tad jāatzīst, ka, jā, līdz gada beigām nekas nemainīsies, tad iespējams, ka arī kuģu satiksme tiks iekļaut. Nu, un tad, kā jūs redzat, kāds jūsu vērtējums šai situācijai un ko jūs domājat darīt? Paldies, liels paldies vēl vienreiz! sākšu ar atbildi Florence kungam. Viņš eh, lūdzu, lai es runāju 27 valstu vārdā un nevis Dānijas vārdā, bet var jums pilnīgi apliecināt, ja runāšu kā Dānijas ministrs, tad jūs jau būtu dzirdējuši pavisam citas atbildes nekā tās, ko es devu jums šodien. Nu, jā, es zinu, tas ir mans pienākums, to arī darīšu. Jūs jautājat, kas tad īsti notiek? Kas notiek valstī? Nu, jūs droši vien zināt, kad, kad runājam par Kyoto mērķiem, tad mēs jau esam krietni iesākuši šo ceļu uz mērķu sasniegšanu. Un tāpēc 2020. gada mērķi CO2 emisiju jomā un citur ir pavisam reāli. Ne energoefektivitātes jomā gan, ne. Tas nu ir tas mīnus, un tāpēc šeit ir vajadzīgi straujāki panākumi. Tieši energoefektivitātes direktīva. Jorgensen kungs, mans, eh, mans cīņu biedrs, es pat tā teiktu. Jā, tas lielais uzdevums ir šī starpība līdz 2000 gadam, un kā šo izaicinājumu risināt, es piekrītu, jā, tas ir problemātisks jautājums. Nu, viena lieta, kas mums ir jādara, jādara vairāk tieši Eiropā. Mēs visi ļoti labi zinām, ka komisija ir aprēķinājusi, ka ka vislabāk 2050. gada mērķus sasniegtu būtu vismaz 25% samazinājumu CO2 nodrošināt tieši Eiropas Savienībā, tās iekšienē. Tādi dati ir. Un atgādināsim turklāt sev, ka tas varētu būt tas veids, kā virzīties uz priekšu. Nu, un tad, protams, ir jāskatās uz pārējo pasauli un pilnībā piekrīt, pilnībā atbalstu visu to darbu, kas tiek darīts, lai samazinātu fo eh, subsīdijas fosilajām degvielām. Tas tiešām ir, būtu ļoti muļķīgi kaut ko tādu subsidēt, tas ietu pretim uh, situācijām. Nu, kaut vai Meksika, kas vadīs G20 tālāk, arī viņi, eh, šo, arī ar viņiem meklēsim iespēju spriest par šiem jautājumiem un nolikt viņus uz pareizās takas. Nu, protams, tas attiec arī uz aviācijas sektoru, vidē draudzīgiem sektoriem un tā tālāk. Te vajadzētu runāt tikai par ES regulējumu, bet tad, tad šo starpību līdz 2020. gadam aizpildīt arī skatoties tālāk pasaulē. Tālāk itāļu kolēģim. Kas tad par šiem ko tad darīt ar šīm oglekļa noplūdēm. Nu jā, eh, ceļu karti mēs mēģinam izstrādāt tādā veidā, lai to novērstu. Jo, protams, ka vienmēr būs smagā rūpniecība, un tā vienmēr būs tā lielākā oglekļa tirgus dalībniece, un Eiropā no sākta gala jau no 2013. gada līdz pat 2020. gadam par to domāsim, un būs brīvie piešķīrumi tieši šai industrijai, kā jau jūs zināt. Ļoti daudz jautājumu, jā, paldies par tiem visiem. Jūs vaicājāt arī, vai būtu iespējams nodrošināt izaugsmu un CO2 samazinājumu. Nu, šeit es varētu tiešām vicināt Dānijas karogu un teikt, ka tas ir iespējams. Jaunā Dānijas valdība nu pat ir pieņēmusi lēmumu dubultot energoefektivitātes centienus, tajā pašā laikā arī no, nu, tiek īstenot izaugsmas stratēģija un eh, pēdējos četru gadu laikā mums ir izdevies ar energoefektivitāti strādāt, un mēs esam konstatējuši, ka industrijā, kas sākumē, sākotnē bija pret visiem šiem energoefektivitātes pasākumiem, nu ir parādījusies vēlme turpināt. Viņi gluži otrādi, viņi mūs pat apste, apsteidz, viņi lūdz mūs dubultot šos mērķus, padarīt tos mm, ambiciozākus. Nu, un ja tas tā notiks, tad nu, tādās absolūtos skaidros apmēram 40% samazinājums energo patēriņā, vienlaicīgi nodrošinot arī izaugsmu. Tāpēc es domāju, ka tas ir iespējams. Te jau nerunājam tikai par izaugsmu, kā tādu runājam par izaugsmu tieši konkrēti, kādā konkrētā vietā un kāda konkrēta tipa izaugsme. Novatorisms, tehnoloģija attīstība un tā tālāk, tās ir tās jomas, kas gūs um, priekšrocības šai ziņā, bet tās ir garas un diktas diskusijas, nenoliedzam. Labprāt, tās ar jums kā dienu arī turpināšu. Tālāk, Estrēls kundze, jūs runājāt par sociālajiem aspektiem un piekrīt jums pilnībā. Tā kā es to redzu, ja šobrīd nedarīsim neko, tad tādā gadījumā enerģijas cenas, pārtikas cenas, resursu cenas pieaugs. Un, pir, un pirmā sabiedrības daļa, kas zaudēs ieņēmums, būs, būs, protams, nabadzīgākie, nabadzīgākā sabiedrības, sabiedrības daļa. Un tad kā pārliecināties par to, ka šīs riskam visvairāk pakļautās grupas tomēr spēj gūt spēj nodrošināt investīcijas energoefektivitāte, un tāpēc mums jābūt ambicioziem, tāpēc valdībām ir jārīkojas, jo, protams, visas šīs eh, valsts nodrošinātais, eh, nodrošinātās dzīvojumās tāpas un tā tālāk, tas viss ir kopīgi jāapstrādā tā, lai lūk šie īrnieki varētu arī turklāt īstenot energoefektivitātes pasākumus kopā ar valsti un eh, tādējādi samazināt šo enerģijas patēriņu nākotnē. Yasatu Hasi about the set aside. Tālāk par šiem eh, kvotu rezervēto daļu un ETS. Tieši tā kā es jau teicu, nu pat Florence kungam, kā padomas priekšsēdētājs, es varu veicināt šīs diskusijas, un es, protams, varu censties kaut ko panākt, un to es, protams, arī darīšu, lai radītu tādu politisku uzrāvienu, un domāju, ka labākais, kā to darīt, būtu uzsvērt, un tā savukārt nav kāda bilde vienam no citiem jautājumiem. Uzsvērt tātad, ka šai sistēmai ir divi mērķi. Viens pārliecināties, ka tiek samazināts CO2 emisijas, bet ja tas būtu vienīgais mērķis, tad, nu jā, argumenti nekāda nav, tad vienalga kāda ir arī šī oglekļa cena tirgu. Bet otrs mērķis taču ETS ir pārliecināties, ka energo kompānijas Eiropā un rūpniecība Eiropā laika gaitā veids pareizās investīcijas. Un lai tās veido energoefektivitāti arī tā, lai tā būtu realitāte pēc 20 gadiem, nevis lai tās iesprūst kaut kādā vecmodīgā sistēmā ar vecmodīgiem resursiem. 2020. gadā būs jābūt pilnīgi citai energorošanas kapacitātei, un mums ir jābūt gataviem šai nākotnes energosistēmai Eiropā. Enerģija būs jābūt lētai, vidē draudzīgai, un ja mēs to nepanāksim, tad nebūs nekādas vidē draudzīgas izaugsmas, tad nebūs šis mērķis sasniegšanas nebūs konkurences rūpniecībai. Bet, nu, mēs jau varam iet uz priekšu tikai tik ātri, cik dara, to, cik to dara katrs no mums. Domāju, ka vislabākais veids, kā šo visu virzīt uz priekšu, manuprāt, ir izpētīt visas iespējas, kas ir mūsu priekšā, un noskaidrot, kādas tad būs uh, sekas, ja tiks lūks izveidot šāds. Uh, zemogļa patēriņu ceļu karti un tā tālāk. Un tad varam runāt arī par to, kā tad aprēķināt visus tos skaitļus, kas vajadzīgi, mm, lai noskaidrotu iespējas un nepieciešamos mainīgos, pie kuriem ETS darbotos atbilstīgi. Šķiet, tas bija Devis kunga jautājums. Cik daudz būs vajadzīgs? Labs jautājums. Nu, es domāju, ka mums vispirms jāgūst skaidrs priekšstats par to. Skaidrs priekšstats par to. Nu, jāsaka, man padomas eh, kolēģi, nu, nebūtu nav eh, pilnīgā izpratnē par to, ko tas nozīmēs. Ā, Arsēna Kritona jautājums. Jūs vajadzājāt Kas notiks ar šīm aliansēm, ar mazāk attīstītajām valstīm? Nu, var jums pastāstīt, ka prezidentūrā mēs veicām sarunas ar šo valstu vadī, vadībām, un ļoti labi zinām, kas viņiem ir svarīgi. Jums pareizi, jūs pareizi teicāt, viņi gaida no mums mūsu saistību izpildu, bet galvenais jautājums, manuprāt, šeit ir tas, ka viņi ir uztraukušies. Vai viņi varēs. Uh, viņi varēs izpildīt tos solījumus attiecībā uz samazinājumiem, ko mēs viņus piespiedām izteikt. Viņi, protams, ļoti labprāt grib saņemt finansējumu no mums, tā lai nodrošinātu attīstību un tā tālāk, un viņi ļoti labprāt grib dzirdēt, kas notiks pēc 2015. gada, kāda veida vienošanās varētu izveidot pēc tam. Un, protams, tas jādara kopīgiem spēkiem ar attīstītākajām valstīm, ar vismazāk attīstītākajām valstīm, tā lai pārliecinātos gan Eiropas Savienību, gan šīs valsts var nodrošināt tālāku attīstību. Jo tas, protams, tur ir ārkārtīgi svarīgi īpaši cīnoties par nabadzības samazināšanas mērķiem. Tā ir viena no prioritātēm. Un es esmu pārliecināts, ka šo aliansu varēs vērst plašumā, strādāt pie tās un domāju, ka pilnīgi noteikti to darīsim arī Dānijas prezidentūras laikā, lai pārliecinātos, ka mūsu saistības un izteiktie solījumi tiek pildīti. Yeah, finally, uh, Mr. Chairman, you... Visbeidzot, priekšādātāji Jūs vai runājāt par klimata diplomātiju. Nu, te var teikt tikai to, ka tas jau tas, ko mēs darām, vai ne tā? Kā jau teicu, COP17 šajā konferenču sanāksmē tas jau norisinājās. Un šīs jaunās alianses ietvaros, eh, es domāju, mums jāturpina pie tās strādāt. Protams, kad runājam par komisijas sarunvešanas pozīcijām, tas ir kaut kas cits, jo es jau nevaram mainīt starptautiskās sarunvešanas procedūras un kārtību. Bet es teiktu, ka mums ir vajadzīgs jāuzrunā ar sevi jaunie sabiedrotie no parlamenta puses nenoliedzam, tātad no valdības uz valdību, no parlamentu uz parlamentu, visos līmeņos. Tā, lai mēs varētu pārliecināties, ka notiek uztici, ka ir uzticēšanās abās pusēs vienai pret otru un tā tālāk. Nu šķiet, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Ja? Ja tā, tad liels paldies! Liels paldies, ministra kungam! Sehr erfolgreiche erste Runde hier. Es domāju, ka tas bija tiešām apsveicams, ļoti veiksmīgs rezultāts šiem pirmajai sarunai. Tika uzdot ļoti daudz veidīgi jautājumi, un jūs spējat ļoti atbildēt ļoti precīzi un konkrēti. Paldies jums par to! Un jūs arī no šiem jautājumiem redzat, cik augsti ir mūsu stādījumi klimata politikā. Bet tiek vienlaikus arī, protams, energo politikā, un uh, mēs arī šeit gribam aktīvi piedalīties, un jūs redzat, un varat būt pārliecināts, uh, ka mēs te aktīvi iestājāmies par vidi, energopolitiku un klimatu pārmaiņu politiku un atbalstām jūs pilnībā. Mēs uzskatām jūs par savu partneru un sabiedroto, un mēs savu prieku gaidām šo sadarbību Dānijas prezidentūras laikā. Tā ir izcili sagatavota, un mēs arī gaidām, ka būs laba sadarbība, un mēs arī varēsim kopīgi spēkiem pierādīt, ka Eiropa spēja uh, uzstādīt labs rezultāts, lai jums viss labi izdodas Un arī īpaši lems izdodas pārliecināt savus kolēģus padomē arī no citām 26 valstīm. Thank you very much. I look forward for your cooperation. Es paldies, es arī ar prieku sadarbošos ar mums. So, liebe Kolleginnen. Nu tā, kolēģi, dāmas un kungi. Tālāk nākamais darba gadījums jautājums. Nu, kas tāds ļoti tāds nopietns. Un mums kā arī regulatoriem pašiem jāievēro ļoti stingri noteikumi. Un tātad jāievēro arī noteiktais grafiks. Un tagad ir jāapstiprina mūsu kandidāti Eiropas vidas aģentūrai tā kā pieteikumu, ja kandidātu izvirzīšanas laiks ir beidzies, tagad sešas kandidātus esam uzaicinājuši šodienas sarunu. Jūs arī ar to visu šeit sveicam. Un katrs kandidāts tagad uh, eh, 20 minūtes būs katra kandidāta rīcībā. Un sākumā būs katra kandidāta prezentācija, tā trīs minūšu uzruna, un pēc tam tad sekos jautājumu loks. Uzklausīsim vairākus tātad eh, deputātus, tātad pēc eh, partiju lieluma, tādā secībā. Sāks tautas partijā un pēc tam noslēgs arī citi. Tātad, kā tas ir mūsu parastais pingpongs, jeb nu, jautājums atbild, jautājums atbild. Un pēc tam ir papildus ierobežojums 45 sekundes jautājumam, papildus jautājumam, un viena minūte atbildi. Es saprotu, ka tas viss tā izklausās ļoti, ļoti uzreiz saspringti, un ceru, ka visi ievēros šos skaidros noteikumus. Labi, tātad, kā teicu, aicināt vispirms arī pārliecināties politiskās grupas, ka jūsu deputāti ir uz vietas, kuri ir sagatavojušies uzdot jautājumus. Un tālāk uzklausīsim uzreiz pirmo uh, kandidātu, Rinaldo Dženevā. Jums, Dženevā kungs, tāt ir trīs minūtes laika prezentācijai. Un tad uzreiz sekos pirmie jautājumi. Lūdzu, vārds jums. Pro, uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs Labdien, dāmas un kungi! Mani sauc Rene, Rinaldo Ženevo un es eh, mācu inženieru zinātnes Paduvas universitātē Itālijā inženieru ģeoloģiju es mācu. Es esmu viens no kandidātiem uh, darbībā Eiropas vidus aģentūras valdē. Man, protams, Tas ir liels gods šeit kandidēt, jo Eiropas vidas aģentūra var uzskatīt par Eiropas Savienības vadošo struktūru, kas mēģina uzlabot eh, vidi. Tās valdes locekļu darbs, tātad mans nākotnes darbs, ja jūs man apstiprināsiet valdes locekļu amatā, ir nodrošināt to, lai gaiss, augsne un ūdens Eiropas Savienībā tiktu uzraudzīti un lai to darītu tik viens cilvēks. Tāds varētu būt šī uzdevuma kopsavilkums. Ar mērķi, lai nākotnes paaudzes no mums saņemtu mantojumā tīrāku pasauli. Mēs runājam par ilgspējīgu attīstību, bet to nesasniegsim tad, ja nebūs koncentrētu un konkrētu pasākumu kas vērsti uz vides problēmu risināšanu. Ir nepieciešams izplatīt zināšanas plašā šī vārda iedzienā. Ir nepieciešams izprast antropoģēniskos efektus, ko mēs atstājam uz dabu. Cilvēka darbības ietekme ir ļoti sarežģīta un tās sekas ir grūti prognozējams, jo ir daudz mainīgo lielumu un arī daudz nezināmo. Līdz ar to izriet, ka ir nepieciešams vairāk ievākt datus, informāciju un organizēt šos datus, apkopot šos datus, interpretēt tos ekspertu lokā, pēc tam izplatīt rezultātus, tā lai ik viens apzinātos situāciju. Tādējādi mēs varētu labāk piepildīt eh, sabiedrības, eh, valsts un uzņēmumu vēlmes. Ir nepieciešams labāk uzlabot ekoloģisko savstarpēju attīst, atkarību. Eiropas vidas aģentūras uzdevums tas ir. Skatoties uz tām problēmām, ku, ar kurām man būs jāsastopas un uz to darbu, kas man būs jāveic valdes locekļu amatā, tad es redzu, ka šis darbs nākamo trīs gadu laikā uh, Um, būs ļoti intensīvs. Es esmu pārliecināts, ka mana pieredze geoloģijas, hidroloģijas jomās ļoti labi noderēs šajā darbā. Tāpat man noderēs arī koordinēšanas un menedžmenta iemaņas dažādās programmās, kuras esmu vadījis, kā piemēram programmas par zemes noslīdējumu, pārvaldīšanu, tāpat arī dažādu tīklu organizāciju lai panāktu divu veidu komunikā, divu līmeņu un divu virzienu komunikāciju ar Eiropas parlamentu, e, apstiprināšanas gadījumā es uzskatu, ka būs nepieciešams tieši dialogs un uh, nepārtraukta komunikācija un saziņa ar parlamentu. E, Labi, tālāk tad politisko grupu vārdā uzklausīsim kolēģi no Tautas partijas, Gadīni kungs. Uh, Jums 45 sekundes. Eh, grācie, intanto grācie. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par to, ka jūs ieradāties šeit. Es eh, redzu, ka jums ir izcila akadēmiķa biogrāfija, taču gribētu zināt kaut ko par jūsu praktiskajām un konkrētajām iemaņām un pieredzi vidas jautājumu risināšanā. Tāpat gribētu arī zināt, Kā jūs plānojat veidot savas attiecības ar Eiropas iestādēm, it īpaši ar Eiropas parlamentu? Kā parlamenta prasības un ierosinājumi varētu tikt nodoti aģentūras tehniskajai darbībai? Linda Makēvena, lūdzu tālāk. Eh, io sono un accademico, quindi la mia eh, Es tik tiešām esmu akadēmiskās vidas pārstāvs. Esmu visvairāk nodarbojies ar zinātni un pētniecību. Itālijā bieži ir tā, ka zinātniekiem, arī man, ir tieši kontakti gan ar reģionu pārvaldību, gan ar Itālijas valsts pārvaldi. Tādēļ man ir izveidosies pieredze tīpaši tādos jautājumos kā plūdu menedžments un zemes noslīdējumu pārvaldība. Esmu izstrādājis specifiskas konkrētas programmas, kuras var izmantot reģions vai pašvaldība. Konkrētāk, piemēram, savulaik izstrādājām uzraudzības programmas virzemes zemes slāņa noslīdējumam un to ātruma aprēķināšanai, tāpat arī apjoma aprēķināšanai. Piemēram, vietas zemes noslīdējumu mēs analizējam. Atbildot uz jūsu jautājumu otro daļu, kādā veidā es ceru sadarboties ar iestādēm. Piedaloties vidas aģentūras sēdēs, es labāk izpratīšu to, kā tieši veidot attiecības starp mani un Eiropas parlamentu. Tāpēc arī es esmu jau izteicis priekšlikumu, ka man vajadzētu tādu kā kontaktpersonu vienu no Eiropas parlamenta deputātiem, kas man informētu par Eiropas parlamenta prasībām. Šim deputātam tad es varētu arī nodot aģentūras prasības domāju, ka šobrīd pirms ievēlēšanas man grūti specifiskāk komentēt. Evan, 45 sekundes. Yeah, I'm over here. Linda McEvan. Um. Paldies, es sēžu šeit, kreisajā pusē, Rinaldo kungs. Nezinu, kādi ir bijuši jūsu sakari līdz šim ar šo vidas attīstības aģentūru, bet es gribētu zināt, kā jūs vērtējat tās darbību šobrīd. Ja kļūsiet par valdes locekli, vai jums šķiet, ka jūs varētu kaut kādā konkrētā veidā uzlabot šīs aģentūras darbu? Paldies. Lūdzu atbildi. Io sono, è la prima volta che... Eh... Paldies. Šī ir pirmā reize, kad vispār esmu sazinājies ar Eiropas vidas aģentūru. Nē, esmu viesojies šajā aģentūrā. Es uzskatu, ka šīs aģentūras darbs tiek veikts lieliski, tā dod būtiski ieguldījumu. Tās darbs, acīm redzot, eh, pamatā saistās ar informācijas ievākšanu un interpretēšanu tāpat arī ar informācijas izplatīšanu vai apstrādes rezultātu izplatīšanu. Šie dati tiek piedāvāti dalību valstīm, Eiropas parlamentam, Eiropas komisijai, tā lai šīs struktūras pēc tam veidotu dažādas ilgspējīgas attīstības politikas. Tādēļ nav šaubu, ka Eiropas vidas aģentūras ieguldījums ir lielisks. Kā es varētu uzlabot šīs aģentūras darbu? Nu, jāsaka, te jābūt ļoti ambiciozam, lai atbildētu šo jautājumu. Manuprāt, šādi jautājumi ir jāapspriež koleģiālā veidā un jāmēģina rast kopīgs risinājums dažādām problēmām. Nu, konkrētāk runājot, es domāju, ka viens no sarežģītākajiem jautājumiem ir apzināt un ievākt informāciju par atsevišķiem klimata pārmaiņas aspektiem vai elementiem. Piemēram, pār augsni. Nu, ja mēs runājam par dubļu noslīdējumiem un um, plūdiem, tad līdz šim mums ir bijis pieejama tikai ļoti ierobežota informācija. Daļēji tas tādēļ, ka šos fenomens ir ārkārtīgi grūti interpretēt un grūti kartēt kopumā. Un tāpēc viena no jomām, uz ko norādīšu un kam pievērsīšos, ir tieši šī joma. Tā, lai pārliecinātos, ka mums ir kopēja Eiropas politika un tam līdzīgi. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Gebrandī kungam vārds uzdot jautājumu. Un pēc tam vienas minūtes atbild atkal. Tā, lai visus kandidātus varam uzklausīt. Paldies, priekšādātājs, saka Gebrandī kungs. Jūs jau pusi no man laika novēl, atr, no, norunājāt. Pirmais jautājums bija Līnas Makēvans jautājums eh, arī no manas puses, to jau saņēmu atbildi. Otrs punkts, nu, bez šī zinātniskā fona, nu, attiecīgiem kandidātam jābūt arī minimālai pieredzē darbā ar Eiropas iestādēm, Eiropas politiķiem un tā tālāk. Un es gribētu no profesoru Ženevoā dzirdēt, kāda ir viņa pieredze šajā Eiropas arēnā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu tad atbild lūdzu. Es pilnībā saprotu jūsu jautājumu. Domāju, ka tas, protams, ir ļoti būtisks jautājums. Šī ir pirmā reize, kad esmu ieradies šeit. Man ir bijušas arī citas iespējas Um, strādāt šeit, kad koordinējam projektus Eiropas pētniecības jomā, un tas nozīmē, ka man bija ļoti plaši kontakti, lai arī varbūt ne, nu, ne gluži tiešā veidā ar Eiropas parlamentu. Tāpēc man ir zināšanas par Eiropas parlamentu struktūru un attiecībām ar, tā attiecībām ar aģentūrām, kā arī valdēm un tam līdzīgi. Un šīs zināšanas pilnīgi noteikti nāk eh, no tā, ka esmu lasījis daudz un dikti dažādas interneta vietnes par aģentūrām un par parlamentu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk zaļo grupas vārdā Sāto Hasi, lūdzu. Liels paldies! Profesor, no jūsu CV redzu, ka jūs esat īsts ģeoloģijas eksperts bet šķiet eh, vairāk nav citu lauciņu, kurā jūs būtu specializējies, un tāpēc gribētu, lai jūs nosaucat trīs lielākos izaicinājumus vidas jomā, kā jūs tos saskatāt, un varbūt vai jums ir kādas idejas par to, kā uzlabot informācijas plūsmu no aģentūras gan lēmumu pieņēmējiem, gan arī sabiedrībai kopumā šajos jautājumos. Lūdzu atbildi. Īsti nesaprotu, par ko jūs runājat. Geodēzija tika minēta, esmu ģeologs. Esmu ģeodēzis. Nu, kas attiec uz vidas izaicinājumiem, lielākiem problēmu jautājumiem, protams, saistīti ar klimatu pārmaiņām un to, radi, to, to radītajām sakām. Kā jau minēju, īpaši, piemēram, plūdi un zemes nobrukumi, kas, protams, lielā mērā saistīti ar klimatu pārmaiņām. Otra joma, ko uzskatu par ārkārtīgi svarīgu un kas ir problemātiska, ir CO2 saglabāšanas un iespējas. Un arī šeit ir ļoti lielā mērā iesaistīta ģeoloģija, mans lauciņš, tātad um, oglekļa saglabāšanu, un nu, sat, satveršanu, uztveršanu un uzglabāšanu. Un tad, protams, nākamais ir eh, šīs sadalījums starp atjaunīgajiem un eh, parastajiem energoresursiem. Visi šie izaicinājumi ir tie, pie kā jau tiek strādāts vidas aizsardzības jomā. Tie ir ārkārtīgi nozīmīgi un uz, uzskaitīju vienkārši tos, kas, manuprāt, ir visvairāk sasaistīti ar manu ekspertīzes lauku. Paldies, saka priekšādātājs. Nē, ECR grupa neviens nepārstāv acīm redzot. GOE pārstāvju arī šķiet nav šeit, un arī EFD grupas pārstāvju šeit nav. Līdz ar to tas nozīmē, ka nonākam pie SND grupas Linda Makēvana, vēl viņai 45 sekundes mm, iespēju uzdot jautājumu. Ok. Nē, nevēlaties ļoti labi. Tad tautas partija vēlas vēl vienreiz vaicāt Gardini kundze. Eh, sì, io vorrei tornare un... Jā, gribētu gan atgriezties eh, mirkli pie manis uzdotā jautājuma. Jūs teicāt, ka jums nav konkrētas pieredzes darbā ar aģentūru konkrēti. Un tāpēc arī nav tieši bijis tieši attiecība ar Eiropas parlamentu, parlamentāriešiem un Eiropas iestādēm, bet, kā jau citi kolēģi teica, un pie tā atgriezīšos, to jau teica savu jautājumu otrajā daļā, domāju, ka ārkārtīgi svarīgi, veidojot attiecības ar aģentūru, lai ik viens apzinātos, cik ārkārtīgi svarīgi ir veidot nepārtrauktas, nesaraustītas attiecības ar Eiropas parlamentu lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta pārskatāmība. Nedomāju, ka mēs par to visu šeit parlamentā esam ļoti labi informēti, jo aģentūra ir tā, kam būtu jāsniedz, bū, aģentūrai būtu jāsniedz mums ne tikai instrumenti, e, lai mēs varētu pieņemt e, likumus, bet tā vajadzētu arī uzraudzīt situāciju dažādās dalību valstīs, lai par to, kā šie likumi tiek īstenot praksē. Nu, lūdzu, vai iespēja atbildēt? Jā. Sāka Ženevā kungs, es ļoti labi saprotu šo jūtu nostāju. Un šī jūsu nostāja pilnīgi atbilst arī manējai. Tieši to arī mēģināju pateikt tajā brīdī, kad paudu vēlmi veidot konkrētu kontaktu punktu šeit Eiropas parlamentā, tā tad atrast kādu, ar ko varētu pastāvīgi sazināties Un, protams, ka ceru, ja man iecās šajā matā, tad tādā gadījumā varēšu lielā mērā cieši iesaistīties arī ziņojumu sagatavošanā, sniedzot eh, varbūt rakstu kopsavilkumus eh, tiem rakstiem, kas nāks no aģentūras, un tādā veidā šīs zināšanas laist tautās, eh, informēt par to visas interesētās puses, lai aģentūras darbs tiktu izmantots pilnībā. Dženovā kungs, liels paldies par jūsu prezentāciju, un paldies arī par atbildēm uz jautājumiem. Un tagad nonākam pie otra kandidāta. Tas ir Pēters Henike. Lūdzu, Henikas kungs, nāciet šeit uz podiumu un tad uzreiz ķerieties klāt pie savas prezentācijas procedūra tieši tāda paša kā iepriekšējo reizi Ženevā kunga gadījumā. So, thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi. Man tiešām ir liels prieks būt šeit jūs priekšā un atbildēt uz jūsu jautājumiem, piesakoties uz šo ārkārtīgi svarīgu amatu. Iesākumā gribētu sniegt kopsavilkumu par savu karjeru, tātad svarīgākos punktus 2000. gadā sāku strādāt Vupertāls institūtā, 2003. gadā līdz 2008. gadam to vadīju, pēc tam universitāti atstāju, un šobrīd strādāju pie virkni dažādiem jautājumos ļoti ciešā saistībā ar Vupertāls institūtu. Un tie ir tādi jautājumi, kas sasaistās ar vidas aģentūras darbu. Studēju ekonomiku un vidas jautājumus. Daudzus gadus esmu strādājis ar vidi, enerģijas politiku, resursu politiku. Tas, ko mēs saucam par praktisko ilgspējīgu spētniecību pēc iespējas vairāk savā darbā cenšos vērst, pievērsties pragmatiskiem aspektiem. Piemēram, esmu strādājis arī ar Hesenas pavalstī, ar Joškas Fišeru sadarbo, Joška Fišeru sadarbojoties, strādājām pie energopolitikas. Strateģi, tāpat arī strateģiskajā plānojumā līdzdarbojos. Esmu kalpojis dažādās konsultatīvās organizācijās, starptautiskās un um, Vācijas iestādēs, piemēram, ekspertīzes panelī, uh, izmeklēšanas komitejās, kas darbojās eh, Vācijas parlamentā, strādājot pie vidas un enerģetikas jautājumiem. Esmu bijis arī zinātniskais un tehniskais konsultants. Šobrīd strādāju kā vecākais zinātnieks un galvenais konsultants Vupertāls institūtā, strādājot pie diviem tematiem, kas ir cieši saistīti eh, ar Eiropas vidas aģentūras rīcības plānu un darbu. Viens no tiem ir resursu efektivitāte un resursu aizsardzība. Te strādāja par projektu vadītāju vienā no lielākajiem Vācijas vidas eh, aģentūras projektiem. Run, strādājam pie ekonomiskās modelēšanas potenciāla un komunikācijas stratēģijām, tā lai Vācijā tiktu efektīvi izmantot resursi. Un šobrīd lielā mērā esmu iesaistīts arī ļoti plašā uh, projektā par energoefektīvām ēkām. Un to mēs tur runājam arī par, informā, par šo plaisu informācijas piegādē. Pie manis vērsās vides ministrs Bupertāls eh, institūtā, un eh, mēs šobrīd cenšamies runāt par šo problēmu, kas saistīta ar zināšanu pārvaldību attiecībā uz energoefektīvām ēkām. Sadarbojamies ar ļoti daudziem starptautiskiem tīkliem, piemēram, SPN, tātad ilgtspējīga celtniecība un virkni citām organizācijām. Un galvenais e, uzdevums ir šo informācijas un īstenošanas plaisu pārvarēt. Tas ir ļoti aktuāli celtniecības sektorā tā, lai būtu atbilstīga zināšana platforma, kas nodrošinātu visaptverošu informāciju par energoefektīvām tehnoloģijām, par izmaksām, ietaupījumiem, par veiksmīgām politikām, paraugprakti šajā jomā. Mēs cenšamies šīs zināšanas likt priekšā tādā universālā, globālā veidā. Vienlaicīgi tāpat laikā runājam arī ar partneriem pasaulē, Brazīlijā, Ķīnā un tā tālāk. Un pamatojoties uz šo pamatu informāciju, es šobrīd cenšos izstrādāt resursu efektīvas izmantošanas politiku un dot savu ieguldījumu pēc iespējas lielākā mērā tādai jaunai vidē draudzīgai politikai mūsu valstī un Eiropā kopumā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs Heniks kungam, paldies par šo prezentāciju un tagad atkal grupu pārstāvi uzdos jautājumus. Pirmā gardīnī kundze, 45 sekundes. Paldies! vēlos uzdot līdzīgu jautājumu, kā to, ko uzdevu iepriekšējiem kandidātam. Es domāju, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kā nu, šie ieceltie pārstāvi, kas darbosies aģentūras valdē, ir paredzējuši pastiprināt sadarbību ar parlamentu. Un eh, būtu ārkārtīgi interesanti nu, ja pareizi sapratu jūs CV, būtu interesanti uzzināt, jūs strādājat ar reģionālajām ministrijām. Tad kā jūsuprāt jūs varēsiet saskaņot šīs milzīgās atšķirības, kas pastāv starp dažādiem reģioniem Eiropā? jo šīs atšķirības pilnīgi noteikti ir milzīgas, ļoti acīm redzamas un var radīt arī problēmas tajos brīžos, kad 27 dalība valstīs vēlamies pieņemt kādus tiesību aktus. Lūdzu, tagad atbiespēja atbildēt. Ja, paldies, mēs runājam arī par tam um, spētniecību. Tad vienmēr, vienmēr mēs tā domājām, kā tiek uzklausīt arī e, parlamentā. Tātad šīs eh, zināšanas mēs arī piedāvājam uh, arī parlamentu uzklausēšanās un arī komisijas organizētajos semināros un tāpat arī starptautiskajos semināros. Tātad piedāvājam samas zināšanas, lai piedāvātu konkrēts uz risinām vērstas uh, piedāvājums. Tā ir tāda veida konsultāciju piek, pakalpojums, ko mēs vienmēr no Vupertāles institūta esam piedāvājuši, kas vienmēr ir vērsts uz lietišķo zinātni, un tāpēc jautājumi, kur ir jums aktuāli parlamentā, komisijā, dalībvalstīs, tātad, lai mēs reāli risinātu problēmas, izaicinājums un piedāvāt ar iešķirā zinātnes palīdzību konkrēts risinājums. Atšķirības dalībvalsts starpā ir milzīgas, bet mēs esam tādā ziņā arī izcēlā situācijā, ka mēs spējam daudz ko apgūt jaunu mācīties. Un šīs jāatzīst, ka atšķirības um, zinātnes jomā ir īstenībā ir jāskatās tā. Dal, reālā situācija atšķiras viens pret deviņi, vai arī par 40 pret 70. Arī mēs līdz ar to varam mācīties no citu valstu pieredzes viens no otra un arī to pielāgot, arī nodrošina ilgspējīgu attīstību citās valstīs. Tālāk vārds Lindai Makevenai, lūdzu. Paldies par jūsu prezentāciju, par to, ka iepazīstināt ar līdzinējo darbību arī politiskā jomā. Interesanti, ja jums ir līdz šim bijusi arī varbūt šāda kontakts ar aģentūru. Mm, interesanti, kā jūs redzat tad savu darbību šajā aģentūrā. Tad pats jautājums, ko es uzdodu arī citam kandidātam par jūsu līdzinējo novērtējumu, kā jūs redzat līdzinē aģentūras darbu un kā jūsu darbs e, būtu vērsts uz energo, enerģijas efik, e, piedošanas aģentūras uh, darba efektivitātes kāpināšanu? Atbildi. Jā, šis kontakts ar aģentūru man ir bijis galvenokārt zinātniskā mērā. Esmu arī tur nosūtījis arī savus zinātniskos līdz darbiniekus. Un te esam īpaši skatījušie par to informāciju, ko piedāvājusi aģentūra uh, un mūsu zinātniskajos kopējos pētījumos tas ir atspoguļos. Tātad tas, ko piedāvā aģentūra, ir arī kā tīkls, kuru mēs varam tālāk iekļaut arī mūsu zinātniskajā darbā. Un tāpat arī mūsu federāla aģentūra, kurā arī iesaistījās arī šiešā sadarbībā ar šo Eiropas aģentūru Kopenhāgenā. Ko es varētu piedāvāt mainīt? Es domāju, ka jāskatās šādu integrētu vidas politiku, kas arī nopietni apzinās, kas īsti šajā jaunajās zaļajās vienošanās ietverā tiek piedāvāta. Tas ir jāsaprot, kādā veidā vide, nodarbinātība un ilgspējības politikas tiek kopā integrētas. Tas viss ir nopietni jāizpēta. Es nesaku, ka tas līdz šim bijis trūkums aģentūrai, bet es uzskatu, ka tieši tas ir jaunais attīstības virziens, kur mums ir jāpastiprina uzmanība. Paldies! Paldies, tālāk liberāļu vārdā! Gebrandīkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies jums, uh, profesor Henek, par jūsu uzstāšanos un par jūsu līdzinēju ļoti iespaidīgo darbību. Mans jautājums par to, kā jūs redzat savu lomu valdē, jūs arī tur lemsit par prioritātēm, kuras tiek noteikts pašai aģentūrai, cik daudz līdzekļu jūs atvēlat biodaudzveidībai, cik klimata pārmaiņām, nu, piemēram, šādi lēmumi. Jautājums ir tāds, vai jums ir varbūt viedoklis komentārs par līdšanējo prioritāšu noteikšanu aģentūrā? Vai jūs uzskatāt, ka aģentūra varētu vēl labāk rīkot un vairāk darīt atsevišķās jomās? Un vai jūs arī uzskatāt, ka aģentūra varētu attīstīties nākošo gadu laikā? Vai tā varētu iegūt tādu politisko smagu, sm smagsvaru? Nu, es nevēlētos gan tagad te jau uzreiz um, pieņemt spriedumu par to, vai ļoti ierobežoto līdzekļu pareizi sadalīti. To es tā nevaru pateikt. Ir jāskatās, kad es, protams, ja es tikšu iecelts valdē, tad arī, arī iepazīstoties konkrētiem skaitļiem varēšu šāds lēmums arī pieņemt un komentēt. Bet, nu, piemēram, šī integrētā pieeja uh, klimats, uh, klimata pārmaiņas, energoefektivitāte. Ja mēs to tiešām arī saskatām kopumā, tad tas arī tas ir jāspogļās politikās. Ja to nedarām, piemēram, mums ir jāzvanīties ar nevēlamām sekām. Uh, mums varam jāskatās, kas notiek ar ļoti strateģiskiem metāliem. Ir ļoti svarīgi jāsaprot, kādi scenāriji mums ir reāli un kas attīstās, un turklāt atsevišķo nozaru politikas. Uh, kas tiek īstenots, piemēram, ekoefektivitāte, ko siltināšanu, tāpat arī zināšanu nodošana, tas, ko mēs esam uzkrājuši Eiropā, arī uz mūsu starpnozaru uh, pieejas un turklāt darboties ar attīstības valstīm, lūk, mums jāsaprot, kāds ir iespējas. Resursi ir ierobežoti, un es nevarētu, lai mēs te uh, papildus uh, finanses varētu pieprasīt aģentūrai. Es ar tādām iespējām nerēķinu šobrīd. Zaļo partijas vārdā, tad Stasī Hasī. Paldies. Mans jautājums. Kāds ir jūsu viedoklis par trim lielākajiem vidas izaicinājumiem, kuri ir jūsuprāt lielākie vidas izaicinājumi? Un kā jūs vēlaties uzlabot šo informāciju, kas ir svarīga lēmumu pieņēmējiem un sabiedrībai kopumā? Šobrīd jāatrisina tiešām mm, galvenais jautājums ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Tas ir materiālu produktivitātes izaugsmas rādītāji un energoefektivitāte ir jāuzlabojas. Ir jābūt daudz labākiem nekā ekonomiskās izaugsmas. Sādāk mums neizdod nodrošināt šo atdalīšanu starp dzīves kvalitātes kāpumu, kas tiek vienmēr mērīta ar IKP, un to, ko tas nozīmē patēriņu, ko mēs patērjam resursu ziņā. No otras puses, um, patēriņa um, ir jāpieaug lēnāk nekā ekonomikas izaugsmē, un tāpēc mums ir jāskatās, kā mēs spējam nodrošināt šo līdzsvaru starp ekoloģisko, ekonomisko un sociālo aspektiem tie, tie, tas ir tas pats lielākais izaicinājums, kas arī tieši skar vidi un arī ekonomikas politiku. Tātad mums ir jāspēj. Tas, ko mēs veidām kā ekonomikos stimulus, lai pārvarētu krīzi, ko esam īstenojuši šobrīd, mums ir jāspēj to vairāk, vairāk sasaistīt arī zaļiem elementiem, lai investīciju kvotu piekaugtu un mēs nodrošinātu dinamisku attīstību, nodrošinātu jaunas darba vietas un patiesu ekonomisko izaugsmi. ECR neviens arī nav ar vienu ieradies, no GUE arī nē, un FD e arī nē, līdz ar to vēl sociālistiem un demokrātiem iespējams uzdot vēl jautājumu. Lūdzu, Linda Makevan. Nu, labi, vēl tad es iepazinusies ļoti precīzi ar jūsu uh, dzīves gājumu. Vēl jautājums ir par to, par pārvaldību un valdi, kā jūs vispār redzat. Uh, un dažādu veidu konflikti, kas veidojas varbūt ar darbiniekiem tam līdzīgi. Redziet, tas nav vairs tad akadēmiskais darbs, tas ir pārvaldības menedžmenta jautājums. Kā varētu būt jūsu līdzinā pieredze? Nu, es teikšu, ka uh, Vācija zinātniskā komiteja padomi, nu, vēl grūti atrast citu iestādi, kur būtu vēl lielāki konflikti. Jo tur, lūk, ir zinātnieki un partiju ieceltie pārstāvi. Uh, kuriem jāvienojas par jautājumu par to, kā jūs vislabāk atrisināt klimata pārmaiņas, kā jūs nodrošināt ilgspējīgu ekonomisko attīstību, un kaut kādā veidā mums ir jāatrisina konflikti un jāpanāk kompromis. Lūk, un es esmu piedalījies jau daudzās sanāksmēs, trīs daļās lielajās, tad jāatzīsties, nebūtu piedalījies, un ja nebūtu pie, uzkrājušo pieredzi, kā mēs varam uh, samierināt dažādas intereses un panākt eh, izmaiņas nozīmīgos lēmumus, kā tie bijuši eh, Vācijā, proti attiekšanās no kodola um, at, at, eh, elektroenerģijas un daudz citi, tad šīs elektro pārslēgšanās uz vidē draudzīgiem resursiem, tas vispār nebūtu bijis iespējams. Tātad es domāju, ka Vācijas pienesums arī Rio plus 20 ir bijis ļoti nozīmīgs, un es uz, ka, tu, ka tas ir bijis mans ieguldījums, lai mēs, un to mēs panācām tikai ļoti asā ceļā, nu, pirmkārt panākot šādu kompromisu, un tas ir bijis tiešām mans arī dzīves tāda pieredze, tātad darboties šajā konsultīvā padomē, es ļoti daudz ko iemācījies. Un visbeidzot vēl vārds Gadīni kundzei. Jums nav vēlēšanās uzdot jautājumu, ne? Nepaldies, viss kārtībā. Nu labi, tad paldies. Esam izsmēluši arī šo sarunu loku. Paldies Pēterim Henikam par viņa atbildēm. Un tagad aicināšu šeit priekšu trešo kandidātu. Tas ir eh, Kristiāna Hai. Lūdzu. Lūdzu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, paldies par iespēju šodien man, ko uzticat, iepazīstināt pirmkārt ar sevi un iespējami arī tad izvirzīt savu kandidatūru eh, Eiropas vidas aģentūras valdē. Tātad dažvārdi par sevi. Esmu Vācijas vides konsultīvās padomas eh, ģenerālsekretārāts. Uh, Vācijā tā ir tāda neatkarīga zinātniskā padome, kuru gan ir nodibinājusi Vācijas federālā valdība ar uzdevumu novērtēt vidas situāciju, brīdināt valdību un sabiedrību kopumā par ne, nevēlamām attīstības tendencēm un arī izstrādāt politikas ir, e, rekomendācijas. Mans līdzinais darbs ir vērsts uz to, lai es koordinētu septiņu profesoru darbību, kas pārstāv arī gan sociālās zinātnes, gan arī e, dabas zinātnes, un tātad vēl arī turklāt pārvaldīt 50 zinātnieku darbību. Mans galvenais uzdevums arī, protams, ir arī ziņot un brīdināt um, galvenajam klientam, kas cits starp ir Eiropas e, vidas aģentūra, un ziņot par mūsu nacionālo kontekstu un atbilstību mēģiem. Es jau pēdējos desmit gadus arī esmu ļoti aktīvi strādājis arī Eiropas līmeņā konsultīvais padomēs, tad šis Eiropas konsultīvo padomu tīkls, un es tur arī esmu energo, jeb enerģētikas grupas priekšsādātājs, un mūsu galvenie jautājumi ir tieši energoefektivitātes infrastruktūra izveide un arī zemā oglekļa ceļa karta 2050. gadam. Līdz ar to šajā tīklā mēs esam izveidojuši ļoti ciešu kontekstu ar arī Eiropas vidas aģentūru, un līdz ar to es ļoti labi zinu, kādā vismaz daļai šis darbs tiek īstenots. Pirmkārt, pats esmu iegūjis grādu politikas zinātnēs, un man galvenā interese vienmēr bijusi tieši Eiropas vidas politika un vidas pārvaldība. Un savā zinātniskajā darbā pēdējo 20 gadu laikā esmu jau pieskāries un pētījis ļoti daudz zinātnes vidas jautājumus un galvenokārt skatīs tos caur Eiropas politikas prizmu. No 79. gada līdz 2001. gadam arī biju viens no lielākajām vidas nevalstisko organizāciju vadītājiem, un līdz ar to arī izveido ļoti ciešas arī kontakts ar Eiropas parlamentu un citām iestādēm. Tāpēc es uzdrošinos teikt, ka man ir tāda izpratni par to, kāds ir dažādu Eiropas iestāžu vēlms un vajadzības attiecībā uz arī Eiropas parlamenta un Eiropas vīdes aģentūras vajadzībām. Un es labprāt strādātu šajā organizācijā, jo uzskatu, ka viņi līdz šim jau paveikuši lielisku darbu. Un tāpēc tas man ļoti pievilcīgs darbs, un esmu interesēts to uzņemties. Un es domāju, ka man līdzinājis darbs ļauj man teikt, ka es esmu gatavs arī atbalstīt Eiropas parlamenta intereses un skatīties, kā es varu arī uh, ar savu darbu un ieguldījumu virzīt Eiropas uh, vidas aģentūras darbu un īpaši valdes darbu, un līdz ar to nodrošināt, ka mm, aģentūra ir un paliek ļoti nozīmīgs spēlētājs Eiropas uh, politikā. Tad turpmāk par savu darbu un politiku es uzskatu, ka pirmkārt uh, galvenās prioritātes būtu klimata pārmaiņu mīkstināšana, transporta sektora sakārtošana un zaļās ekonomikas veicināšana. Tāpat arī vēlos arī papildus uh, pievērst jautājumam. Tas būtu integrētā uzraudzība ja monitorings. Paldies! Jā, paldies jums par šo prezentāciju. Tagad jau, jautājuma laiks. Tautas partijas vadā vārds Gadīni kundzei. Lūdzu. Paldies! ņemot vērā jūsu nozīmīgo pieredzi, man šāds jautājums. Lūdzu, kāds jūs konkrēts priekšstats par to, kā jūs varētu uzlabot vēl aģentūras darbu? Mēs esam likumdevēji, bet mums interesē, kā varētu tad varbūt šādu iestādi padarīt vēl interesantāku sabiedrības acīs. Kā jūs jūs lūdzu redzat un kā varētu būt jūsu ieguldījums jūs kļūt par valdes locekli? Lūdzu atbildi. Paldies. Manuprāt, pirmkārt, tas nozīmē, ka Eiropas vidus aģentūra jau šobrīd izcili strādā. Viņi spēja nodrošināt ļoti sarežģītu un daudzveidīgu informāciju un šos datus apstrādāt saprotamā veidā, kas spēja mm, tālāk nodot ļoti precīzu politisku vēsti. Tātad vērtē ļoti pozitīvi. Turklāt uzskat, ka bieži vien šīs vēsts, diemžēl, nenonāk visās dalībvalstīs tādā veidā, kāds būtu vēlams. Te gan nebūtu īsti jāuzliek tas uz pienākums tikai Eiropas vidas aģentūrā. Es domāju, ka viņai vajadzētu nodrošināt vēl cits veidus. Tātad vajadzētu ciešāk sarveidot ar nacionālajām vidas aģentūrām, konkrēti koncentrētā veidā, un tad palīdzēt arī šo Eiropas līmeņu informāciju tālāk iztulkot nacion caur nacionālo skatpunktu un tālāk skaidri noteikt savas prioritātes. Turklāt arī, arī Eiropas komisijas darba plānās es redzu ļoti nozīmīgus akcentus, kas ir tieši vērsti uz ekosistēmu pakalpojumiem un zaļo ekonomiku. Ir skaidrs uzstādījums, ka mūsu ekonomika ir atkarīga no tā, kā mēs nosargājam savu ekoloģisko o, sistēmu. Un lūk, tas ir cieši jāsaskaita. Tātad zaļā ekonomika un ekoloģijas saglabāšana ir skaidri jāvirza arī kā uh, mūsu izdzīvošanas vispār pamats un to, kā mēs arī Eiropā tad jautājumu varam atrisināt. Tas ir jāizceļ. Paldies! Tālāk jautājumu uzdos Linda Makevena no Socialistu un Demokrātu politiskās grupas. Es dzirdu un redzu, ka jums, protams, ir liela pieredze jau Eiropas līmeņa darbā, un jūs arī labi pazīstat um, e, aģentūras darbu, tā kā šo jautājumu jums neuzdošu. Bet, ja jūs tāds skaties uz līdzinējo vidas politiku Eiropas Savienības līmenī, mēs varam teikt, ka mums ir bijis kaut kā zināms progress. Bet nākotnē, kāda varētu būt lielāka izaicinājuma? Vai kā jūs vērtējat, vai Eiropas Savienības politika līdzinā ir apsveicama, vai, piemēram, vēl būtu aktīvāk jārīkojas? Uh, Un ja mums arī bijis līdzinējais progress, tad vai mēs varam, varam rēģināties, ka arī tā tas būs turpmāk? Paldies par šo jautājumu. Neatzīst nu, situācija nav tik vienkārša. Protams, ka mēs esam atrisinājuši daudz vienkāršās problēmas, piemēram, tehniskie pasākumi, kurus esam iesviesuši. Tagad mums priekšā ir daudz sarežģītāk izaicinājumi. Tāds mūžīgās neatrisināmās problēmas, piemēram, augsnes, um, augsnes um, direktīva netiek pieņemta, padomu tā visu laiku bloķē, jo te uzreiz jautājums par konfliktiem, par augsnes izmantošanu. Tā ka tas nepārsteidz. Tātad, ja mēs gribam nosargāt ekosistēmas, lai mēs arī nosargātu purvus, mežus, jūras, te mums ir ļoti aktīvi jāstrādā, un šie jautājumi ir daudz sarežģītāki nekā līdz šim, un tāpēc ir jānāk par tādu attīstības darbu, lai patiešām arī panāk rezultātus arī šajās jomās. Paldies! Tālāk liberāļu grupas vārdā jautājumu uzdos. Gebrandīgungs, paldies priekšsādātāji! Paldies jums, Heija kungs, par jūsu šodienas prezentāciju. Mans jautājums. Divi jautājumi man vēl, tad, vēl precīzāk lūdzu varētu raksturot savu lomu Vācijas e, konsultīvā padomē, vidas konsultīvā padomē. Jautājums ir, cik neatkarīgi tā ir un cik īsti jūs esat cieši saistīts ar valdību. Tas ir vērsts uz jūsu iespējamo nu, interešu konflikta novēršanu. Tālāk, kā jūs uzskatāt, kādi ir galvenie trūkumi Eiropas vidas likumdošanā un kā jūs saskatāt Eiropas vidas aģentūras lomu, lai nodrošinātu labāku likumu īstenošanu? nu, padoms uh, uh, struktūros, statūtos ir noteikts, ka mēs esam pilnīgi neatkarīgi. Mēs drīkstam un arī tā arī kritizējam valdību regulāri, un mums arī ir tā, ka īstenībā pirms Fukushimas uh, reģio um, kādu katastrofas mēs jau arī asi kritizējam Vācijas uh, energopolitiku. Uh, un to darījām pirms šīs kodolkatastrofas. Tātad, bet gribēju norādīt, ka, protams, mums ir cieši tāds saistībā ar eh, Vācijas federālo valdību celtu administīvo struktūru, bet nekādā ziņā ne zinātniskā mērogā un saturiski nē. Tālāk, jūsu otrs jautājums ļoti sarežģīts. Vai Eiropas vīdes aģentūrai vajadzētu arī ziņot par to, kur ir panākt progresu un kur nav? Bet eh, jāatzīst, kas, ko jūs prasat par likumu ievērošanu un izpildi, tas ir ļoti tiesisks jautājums, un tas vairs nav jautājums, ar ko nodarboties Eiropas vidas aģentūra, bet gan cits iestādes. Tātad jautājums, kas ir par uzticību starp dalībvalstīm un arī vidas aģentūru, lūk, jūs varētu sagraut šādu uzticību, ja arī jūs iesaistītu un vēlētos, lai aģentūra pārāk cieši tiktu ievilkta uh, likumu ievērošanas uzraudzībā. Es saku, nē, tas nebūtu pareizi šāda funkcija, tas ir cits iestāds pienākums ir funkcija. Vēl papildus jautājums? Um, zaļo politiskās grupas ārā. Asikunds. Jā, mans jautājums šāds. Kā arī jūs tad eh, varētu definēt trīs lielākos vidus šobrīd aktuālos izaicinājumus? Kā jūs arī sāredzat šādu komunikāciju iespēju, lai mēs kā likumdevēji un sabiedrība kopumā labāk izprastu tās lietas? Ja jūs skatāties klimata pārmaiņu politikas debats līdz 2020. gadam, tas paredz ļoti kardinālu mūsu nodrošinājumu politikas Uh, pārmaiņas. Un līdz ar to tas nozīmē, ka tas tiešām tās Herkules darbs, un tas nozīmē, ka mēs problēmu neatrisināsim, radot problēmas citās vietās. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka klimata pārmaiņas ir jāskat kontekstuāli ar arī ilgspējīgu bioloģisko daudzveidību, lai mēs arī varētu atrisināt jautājums par agro um, degvielu un biodegvielu un vienlaikus novērst iespējams cits konflikts. Tātad te izriet jautājums par Eiropas lomu. Pārkāpjot jau to, ko zinātnieks sauc par planētas ierobežotām iespējām, robežām. Tātad ir šie kritiskie rādītāji, kurus pārsniedzot slieksnis, kad ir sasniegts, tad ir neatgriezkas sekas, piemēram, slāpekļa oksīds, kas tiek norādīts kā milzīgs briesmu faktors vai arī augšņu izmantošana nepareiziem nolūkiem. Nopietns tēmas. ECR, GOE un FD arvien nav klāt. Līdz ar to vēlreiz no sākuma papildus jautājumi. Linda Makevena? Nē. Gadīni kundze? Arī nē. Nu, labi, tad, um, hei kungs, paldies jums par jūsu prezentāciju un paldies par jūsu atbildēm. Un tagad uzklausīsim ceturto kandidātu. Holzbekungs. Lūdzu. Big. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, mani sauc Ludo Holsbeks, manas galvenā nodarbas joma ir vidas toksikoloģija. Esmu pētījis smagos metālus, dzīvesudrabu. Jūs zināt, ka šī komiteja pēdējā laikā ir nodarbojusies ar šiem jautājumiem panākus būtiskus ieguvumus. Esmu ekoloģijas speciālists eh, delfīnu akustikas jautājumos, un es eh, labi zinu, kas notiek dažādos eh, ziņojumos attiecībā uz putnu un citu uh, dzīvnieku dzīvotnēm. Bioloģiskās daudzveidības politika man nav sveša Eiropas līmenī. Sāku sadarboties ar šo komiteju tolaik, kad biju konsultants rīč jautājumos. Tāpat arī dažādās reglās, kas attiecās uz pesticīdiem un auga aizsardzības līdzekļiem. Esmu izskatījis 1300 dažādus priekšlikumus, kas bija saistīti ar rīču. Šis skrīnings vai cārskatīšana bija ļoti smags un sarežģīts process, taču pateicoties šai komitejai uh, Rezultāts ir ļoti labs. E, protams, ir vēl atsevišķi jautājumi, kas jārisina kā medikamenti un nanodaļiņas. Mani iecēla arī par šīs komitejas pārstāvi EA aģentūrā. Es uzskatu, ka Eiropas vidas aģentūras valdei ir ļoti būtiska loma vidas un klimata politikas izveidē Eiropas Savienībā. Domāju, ka valdes locekļu galvenā uh, loma, Eiropas parlamenta pārstāvja galvenā loma ir uh, noturēt kursus šīs aģentūras darbībā, tā lai šī aģentūra neatrautos eh, no uh, dzīves, ne, neveidot pati savu darbu kārtību un savas, savus projektus. Pēdējā rīcības programma 2012. gada, gadā uh, liecina sekojoši. Es domāju, ka šī vidas aģentūra varbūt ir vislabākā iespējamā aģentūra. Tajā strādā ļoti labi darbinieki, ļoti labi zinātnieki un zinātniski augstvērtīgs ir arī viņu darba rezultāts. Taču man šķiet, ka ir nepieciešams veidot realistisku budžetu šai aģentūrai. Mēs zinām, ka to ir grūti palielināt. Uh, uh, un uh, aģentūrai ir jārīkojas saskaņā ar budžetu, protams. Uh, Paldies! Paldies par šo ļoti īso, e, bet pietiekam detalizēto ievadu. Tagad uzdosim jautājumus. Galini kundze, tautas partijas vārdā uzdos jautājumu. Jā, paldies! Paldies Holzbeku kungam! Gribētu dzirdēt, ko jūs darīsiet, lai stiprinātu aģentūras sadarbību ar parlamentu. Tas ir jautājums, kas man ir īpaši interesē, saka Gardīnī kundze. Kā mēs varēsim nodrošināt lielāku caurskatāmību, labāku informācijas apmaiņu starp aģentūru un parlamentu, labāku sadarbību kopumā? Jo, manuprāt, šobrīd nav optimālais sadarbības um, modelis. Lūdzu atbildi. Jā, vienmēr visu, ko var uzlabot Manuprāt, šobrīd veiktais darbs ir ļoti labs, notiek komunikācija dažādos līmeņos eh, starp aģentūru un parlamentu, tāpat arī padomu un komisiju. Bet to visu var uzlabot. Eh, aģentūra varētu izstrādāt vairāk scenārijus. Aģentūra neveido politiku. Politikas veidotāji esat jūs aģentūra no savas puses varētu Eh, palielināt savu klātbūtni šeit. Jau tagad ir izveidots sakaru virsnieka postenis, tā tad ir šīs te kontaktpersona, kas nodrošina sakars ar paģentūru un Eiropas parlamentu, bet vajadzētu biežāk tikties abu iestāžu pārstāvjiem. Es zinu, ka deputāti ir ļoti aizņemti. Mēs varbūt varētu tikties ar eh, jūsu komitejas sekretariātu pārstāvjiem, piemēram, tas viens no sadarbības veicināšanas mehānismiem. Paldies! Eh, Linda Mak, Evan, lūdzu, sociālistu un demokrātu vārdā. Paldies! Es zinu, ka šobrīd jūs esat aizvietotā šajā pašā valdē. Nezinu, cik bieži jūs piedalāties valdes sēdēs. Interesanti, ka jūs piecē, pieminējat šo jautājumu par aģentūras eh, ievirzīšanu pareizā gultnē. Eh, dažreiz aģentūras tiešām vēlas izmantot savus ekspertu zināšanas savādāk. Vai valdē ir runāts par budžeta problēmām? Vai jums šķiet, ka valde patiesībā sniedz būtisku pārskatu šai aģentūrai šobrīd? Es savu, kā, savulaik darbojos kā aizvietotās šajā valdē, un mums bija sadalīti pienākumi. Maikls Skurus lielākoties apmeklē valdes sēdes, es specializējos zinātniskās valdes sēdes apmeklēšanā. Uh, menedžmenta valdē piedalījos tikai tādi, ja Maikls nevarēja tur ierasties neapmeklē arī simtprocentīgi visas sēdes, kurās eh, varbūt vajadzēja būt, bet vairums no šīm sēdēm bija zinātniskas dabas. Līdz ar to kopā ar Maiklu mums ir ļoti plašs eh, pārskats par to, kas notiek aģentūrā. Aģentūra ir lieliska, bet es negribētu, lai tā dzīvot pati savā virtuālajā realitātē. Tā ir nepieciešams vairāk komunicēt ar sabiedrību Ziņojuma publicēšana mājaslapā, protams, tā nav galvenā prioritāte. Es domāju, ka budžeta samazinājumu, kas mūs sagaida, nozīmē, ka ir līdzekļi mērtiecīgāk jāizmanto atsevišķām iniciatīvām. Ir paneiropiskā iniciatīva, bet tā nav galvenais uzdevums. Vispirms aģentūrai jāveic savu pamatu uzdevumu. Paldies, liberāļu vārdā. Gerbrandī kungs uzdos jautājumu, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies Holzbeka kungam par eh, prezentāciju. Esam strādājuši kopā pēdējos divar pusgadus. Esam sadarbojušies ar Eiropas vidas aģentūru. Es eh, jūsu idejas esmu uzklausījis jau iepriekš, tāpat arī zinu, kādu darbu esat ieguldījis aģentūrā iepriekšējā divu pusgadu laikā. Bet man ir jautājums. Jautājums par prioritātēm aģentūras iekšienē. Vai jūs uzskatāt, ka tās vajadzētu grozīt? Jūs teicāt, ka aģentūrai vajadzētu vairāk eh, sadarboties ar sabiedrību kopumā, vajadzētu digitalizēt informāciju. Otrs jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka aģentūrai ir kaut kāda loma Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanā? Atbilde. Prioritizācijai jānotiek jebkurā gadījumā, jo mēs zinām, ka 2000 13. gada budžets tiks stabilizēts un palielinājums būs absolūti minimāls. Tas ir ļoti žēl šai aģentūrai Kopenhāgenē, jo tagad tā ir ļoti daudz pilnvaru, arī viss klimata pārmaiņu joma ir tās atbildībā. Uh, ir jāraksta daudz un dažādu ziņojumu, un neapšaubām būs jāizvirs prioritātes. Reizēm daži mērķi līdz ar to būs jāanulē, lai varētu piepildīt prioritātes. Un man liekas, ka tā ir vienīgā iespēja šai aģentūrai samazināt eh, darbības virzienu skaitu, lai varētu nodrošināt labas kvalitātes darba rezultātus. Uh, Ja aģentūra nodarbosies ar pārāk daudz lietām, tad uh, būs pārāk maz darbinieku skaits, lai varētu uh, labi šīs lietas novirzīt. Lielas paldies! Z zaļo frakcijas vārdā lūdzu Satuhasi. Paldies, priekšsēdētāji! Holzbek kungs, jūs teicāt, ka aģentūrai vajadzētu izvēlēties galvenās prioritātes. Vai jūs varētu paskaidrot sīkāk, kādi ir šie pamatuzdevumi? Jūs teicāt, ka ziņojuma publicēšana online nesot prioritāte. Vai redzat kādus veidus, kā uzlabot informācijas sniegšanu no aģentūras puses, lai iegūtu gan lēmumu pieņēmēju, gan arī sabiedrību kopumā? Uh, un tā, lai galvenās ziņas, kas no zinātnieku viedokļa ir ļoti, ļoti svarīgas, eh, sasniegtu dzirdīgas ausis arī sabiedrībā un lēmumu pieņēmēju ausīs vidū, tā, lai tās labāk tiktu izprastas. Atbilde. Es piekrītu, ka ir ļoti svarīgi sazināties ar sabiedrību kopumā šajā aģentūrai. aģentūrai jāpiedāvā zinātniski ticami dati un ļoti uzmanīgi jāizvēlas tās, ko mēs vēlamies uzraudzīt, monitorēt, nu, piemēram, trokšņa kartēšana. Savulaik nebija īpaši apmierināts ar to, ka sabiedrība tik iesaistīta šajā kartēšanas pasākumā, bet uh, es saņēmu paskaidrojumu, ka tas bija parlamenta ieteikums tad aģentūras uzdevums būtu paskaidrot parlamentam, ka šobrīd nav zinātnisku pierādījumu, kas liecinātu par to, ka tā ir laba ideja vispār šādu kartēšanu veikt. Domāju, ka ir jāsāk ar prioritātēm. Kādas ir galvenās prioritātes? kā aģentūra var dot savu ieguldījumu dažādu scenāriju izstrādē, izmaksu liederīguma aprēķināšanā. Tanīpat laikā nedrīkstētu kaitēt ekonomikai. Ja aģentūra jums piedāvā dažādus variantus, tad tieši politiķiem ir jāizvēlas, ko darīt praksē. Es domāju, ka vidas aģentūra varētu vairāk darboties tieši šādā virzienā. Paldies! GUE, EFT un ICR. Es hat immer noch keinen Vertreter. GUE un ECR pārstāvji joprojām nav ieradušies šajā zālē. Līdz ar to sociālistiem un demokrātiem vēl vienu iespēju uzdot jautājumu. Šķiet, papildu jautājumu vairs nebūs, tādēļ teikšu paldies Holzbeku kungam par atbildēm, tāpat arī par ievadrunu. Arī liels paldies, ka ievērot jums atvēlēto laiku. Mums ir nākamais kandidāts, piektais pēc kārtas, Maikls Džejs Kolos. Skolas kungs, kad esat gatavs, lūdzu uzklausīsim jūsu ievadu trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs noteikti esat noguris tāpēc centīšos pārāk neatkārtoties. Tikai atgādināšu dažas lietas, kas parādās manā biogrāfijā, un arī paskaidrošu, kāpēc es atkal piesakos uh, valdes locekļa amatam. Es esmu vides ķīmiķis un okeānogrāfs. Daudz darba esmu ieguldījis menedžmenta jomā bet arī vīdas izglītības un izpratnes jautājumos. Strādāju Atēnu universitātē un pasniedzu okeanogrāfijas priekšmetu. Pavisam nesen UNESCO mani iecēla ilgtspējīgas attīstības un izglītības padomnieka amatā. Tāpat ļoti daudz esmu nodarbojies ar pilsoniskās sabiedrības, sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un pārstāvjiem vidas jautājumos. Daudzus gadus esmu strādājis dažādās organizācijās, ieskaitot arī tādas kā Eiropas vīdes bīroju, ko Kristians tikko kā pieminēja. Un man ir bijusi šī lieliskā izdevība un gods pārstāvēt Eiropas parlamentu uh, Eiropas vīdes aģentūrā jau no pašas pirmās tikšanās reizes. Viens no iemesliem, kādēļ es kārtējo reizi atkal piesakos valdes locekļu amatam, ir tādēļ, ka um, esmu baudījis šī parlamentu uzticību jau no pašas pirmās reizes kad Karolēna Džaksona un citi, Džo Lainens un citi deputāti izteica man uzticību. Bez tām man ir arī tāda sajūta, ka es jūtos kā atbildīgs par šo aģentūru. Esmu devis jūsu vārdā zinām ieguldījumu tās darbībā, tās attīstībā. Un es uzskatu, ka šī aģentūra darbojas veiksmīgi, neskatoties uz to, ka, protams, protams, varētu vēl vairāk uzlabot tās darbu, un tas ir pilnīgi normāli. Gribētu teikt, ka esmu nolēmis atkal kandidēt šim amatam tādēļ, ka es uzskatu, ka ir ļoti grūti pārstāvēt Eiropas parlamentu šajā aģentūrā. To tūlīt paskaidrošu, kāpēc tas tā ir. Mums ir jāveido arī pēctecība šajā pārstāvniecībā. Eiropas vidas aģentūra ir ļoti sarežģīta organizācija. Valde tiekas divreiz gadā un vēl divreiz gadā tiekas izpildu valde. Šajās četrās sēdēs vien ir ļoti grūti izprast organizācijas uzbūvi, darbības īpatnības un sniegt kaut kādu būtisku ieguldījumu. Katram valdes loceklim nepieciešams laiks, lai varētu dot ieguldījumu. Ja jūs vēlaties mani vēlreiz apstiprināt amatā, mm, tad eh, arī es varu solīt, ka visa mūsu četru cilvēku grupa, tātad divi pastāvīgie locekļi un divi aizvietotāji, veidos tādu grupu, kura papildi, kuras locekļi papildinās cits citu savā zināšanās, un visi būs gatavi ieguldīt laiku aģentūras darbā apmēram trīs nedēļas gadā, un varbūt arī vairāk. Šiem valdes locekļiem ir ne tikai jānosēž tur savs laiks, bet jādod arī savs ieguldījums, kome, jākomentē ziņojumi, jāveic informācijas sasaiste. Ir deputāti, kurus ļoti interesē šie jautājumi. Piemēram, Gerbrandī kungs, kā jūs pārstāvis, ir iesaistījies sadarbībā ar šo vidas aģentūru. Priekšsēdētāji, eh, man bija atvēlēts 4 minūtes vai 3 minūtes. Nu, tad es pavisam īsi gribēju vēl pateikt. Mm, to, ka šie te valdes locekļi tā kā nosūtītie eksperti, bet patiesībā mēs esam jūsu pārstāvji, mēs esam jūsu balss šajā aģentūrā. Uh, Un mums ir labi jāizprot abi šies te saziņas dalībnieki - parlaments un aģentūra. Mums ir jādabon līdzsvars starp komisijas pārstāvniecību un dalību valstu interesēm. Tas ir ļoti būtiski. Ar to arī beigšu šos ievadvārdus. Esmu pārliecināts, ka jums būs ļoti daudz jautājumu, ko man uzdosiet, un atbildot uz tiem, es tad varēšu arī vairāk paskaidrot savu nostāju. Paldies! Thank you. Every candidate... Paldies! Katram kandidātam tiek atvēlēts tikai trīs minūtes ievadrunā. Es gribu, lai visiem būtu vienādi spēles noteikumi. Paldies, skolos kungs! Uzdosim jautājumus. Pirmo jautājumu atkal uzdos Tautas partija Gardīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Nav šaubu. Ja jūs, Kolasu kungs, eh, turpināsiet savu darbu šajā valdē, jūs būsiet ārkārtīgi labs informācijas avots. Taču es ceru, ka jūs arī uzklausīsiet. Ir ļoti svarīgi, lai tas, ko saka parlaments, tiktu nodots aģentūrai. Gribēju jums jautāt, jums ir liela pieredze ūdens uh, ekoloģijas jautājumos. Kādas citas jomas jūs vēl interesē? Mēs jau citiem kandidātiem uzdevām dažādus jautājumus. Šobrīd mums ir jānodarbojas ar resursu optimizāciju un jākoncentrē resursi tikai uz atsevišķām prioritātēm. Kādas ir tās prioritātes, kuras jūs izvēlētos? Skolas kungs, vienu minūti jums atbildē. Labi, paldies priekšsēdētāji. Es jau pieminēju ka esmu nodarbojies ar daudz un dažādiem jautājumiem, ne tikai ar ūdens kvalitātes jautājumiem. Uh, Nu, esmu ar, nodarbojies ar visiem vidas jautājumiem, jautājumu aspektiem, ar metāliem, piemēram, esmu bijis uh, zinātniskais padomdevējs ekotoksikoloģijas jautājumos Eiropas Savienībā un daudzos citos jautājumos esmu iedziļinājies daudz un dažādās jomās. Tas nenozīmē. Tātad jūsu otrā jautājuma daļa bija par prioritātēm. Aģentūrām ir jāsastopas ar dažādām problēmām. Viena no tām ir jāveic daudz un dažādi uzdevumi. Pirmkārt jau tādēļ, ka tie ietilpst Eiropas Savienības vidas politikā šīs konkrētās aģentūras gadījumā. Un laiku pa laikam aģentūrai ir jāpiegādā informācija gan parlamentam, gan komisijai. Un jāņem vērā tanīpat laikā arī valstu prioritātes. Tādēļ mums ir nepieciešams pastāvīgs kontakts ar parlamentu caur kontaktpersonu. personu Kontaktpersona tiek izmantota, lai iepazītos ar jūsu prioritātēm un nodotu tās tālāk aģentūrai. Paldies sociālistu un demokrātu vārdā jautājumu uzdos Makevanas kundze. Jā, paldies. Skolas kungs ilgu laiku esat strādājis eh, aģentūras valdē. Vai šis darbs ir kaut kā mainījies, vai prioritātes ir mainījušās šajā laikā? Kādām jūsuprāt ir jābūt nākotnes prioritātēm? There is uh, a, a big change. Es domāju, ka ir notikušas ļoti lielas pārmaiņas. Varu jums pateikt, ka pašā sākumā viens no galvenajiem problēmu jautājumiem bija tāds, vai parlaments vispār varētu tikt uzklausīts tikpat uh, lielā mērā kā komisija un citas iestādes. Jūs a, a, esat mani aicinājuši iedziļināties īstenošanas jautājumā un monitoringu politiku īstenošanas monitoringu jautājumā. Vairākus gadus sākumā tas nebija iespējams. Mēs esam virzījušies tā, lai šī pieeja tiktu pieņemta. Un arī mums ir eh, tagad dažādi scenāriji un uzraudzības pasākumi, kas ir ne tikai mērījumu veikšana, bet kaut kas vairāk. Bez tam cita joma, kurā notikušas pārmaiņas, ir starptautiskā uzticība. Iepriekš jau tika runāts par vidas diplomātiju, ar ko nodarbojas Eiropas Savienība kopumā. Šīs ir jaunas jomas, kurās notikusi virzība. Nākotnē mums ir nepieciešams labāk izprast tās iespējas, ko mums paver jaunās tehnoloģijas. Tāpat jānodrošina šis līdzsvars starp jauno tehnoloģiju izmantošanu un informācijas un pētījumu rezultātu izplatīšanu plašākas sabiedrības vidū. Lielas paldies! Gerbrandī kungs, liberāļu grupas vārdā uzdos jautājumu. Jā, paldies priekšsēdētāji. No sākuma gribētu pateikties skolas kungam par darbu, ko viņš visus šos gadus ir veicis Eiropas vidas aģentūras valdē mūsu vārdā. Es viņa darbību esmu vērojis tikai pēdējos divi ar pusgadus, taču arī to laikā skolas kungs ir parādījis, ka viņš ļoti aktīvi darbojas aģentūrā. Mm, līdz ar to man nav pārāk daudz jautājumu, ko gribētu jums uzdot. Pēdējos divpus gadus esam cieši sadarbojušies. Varbūt kolēģiem būs interesanti zināt, ja jūs pastāstīsiet sekojošo. Vai jums šķiet, ka šī aģentūra varētu kļūt vēl stiprāka, jeb jums liekas, ka tai vajadzētu aprobežot savu darbību ar to lomu, kāda tai ir šobrīd? Atbildi. Es domāju, ka aģentūra varētu kļūt stiprāka, bet tāpat laikā tai nevajadzētu pārsniegt tās pilnvaras, kas ir uh, definētas darbības reglamentā. Aģentūra varētu darboties efektīvāk tai vajadzētu, tās klātbūtnē vajadzētu būt jūtamākai dalību valstu galvaspilsētās. Kādā ziņā es to domāju? Nu, daļa no tā darba, ko šobrīd mēs veicam, netiek izmantots pēc tam. E, atbildība šajā ziņā gulsts uz dalību valstu pleciem, bet mums kā aģentūram vairāk jāmotivē dalību valsts vairāk izmantot mūsu darba rezultātu. Bez tām mums ir vairāk jāsazinās, proaktīvāk jāsazinās ar citām iesaistītajām pusēm. To visu var darīt izmantojot esošo tiesisko ietvaru, un tas, manuprāt, stiprinātu aģentūras lomu. Bez tam jūs ļoti labi zināt, ka ir atsevišķas jomas, kurās mums ir jāierobežo savu darbību, lai lielāku uzmanību varētu pievērst atsevišķām jomām, kur nepieciešama novatoriska pieeja. Viens no galvenajiem izaicinājumiem, ar ko sastopas šī aģentūra, ir tāds. Mums vienmēr ir jāizmanto pasaules jaunākie sasniegumi. Eiropas Savienībai ir jābūt līderim, un tas mums ir jāpatur vienmēr prātā. Paldies! Lielas paldies! Zaļo grupas pārstāvis Atu Hasī lūdzu. Jā, paldies! Profesors Kulos, gribētu no jums dzirdēt, tā kā vairākus gadus esat jau strādājis vidas aģentūras valdē, gribētu dzirdēt, kāds jūsuprāt ir jūsu lielākais sasniegums vai sasniegumi un lielākās pārmaiņas šajā aģentūrā tajā laikā, kad esat tajā darbojies? I think... Manuprāt, nu pavisam godīgi runājot, Ja jūs apmeklēsiet šādu aģentūru, tad jūs izjutīsiet to, ka parlamenta viedoklis tiek tur uzklausīts. Un atklāt sakot, uzdrošinos teikt, ka tiek uzklausīts vienādā līmenī kā komisijas ideja. Manuprāt, tas ir svarīgi. Nu, tādā ziņā, ka tajā pašā laikā esam nonākuši pie tādas sadarbības kultūras un vienotības kultūras, nu, ir uzskatāms, nu, savā ziņā par manu, tieši manu panākumu, ja manu ieguldījumu rezultātu. Ja jūs runājat par aģentūras kā tādas panākumiem, nu, tad to, protams, ir ārkārtīgi daudz. Pirmām kārtām ir, eh, ir pieejama uzticama informācijas, ko var paļauties. Tā nav vienkārši tāda kaut kāda informācija, tā to var teikt izmantot atbilstīgai interpretācijai Un nu, arī ļoti daudz eh, derīgu scenāriju, kas tiek izstrādāt tālākām lēmumu pieņemšanas vajadzībām. Tāpat laikā mums ir izdevies veltīt laiku, piešķirt laiku arī dažādu veidu papildus lūgumu izpildīšanai no parlamentu puses, iekļaujot tos mūsu ikgadējā darba programmā. Un tāpēc vienmēr ir kaut kāda veida vietas, kur jūs vēl ar saviem priekšlikumiem varat tapt ietilpināti. Paldies, saka priekšādātājs. FD Gonedzēra grupa pārstāvi nav klāt. Un tāpēc varam dot vārdu Lindai Makevenai, uzdot papildus jautājumu, vai vēlties to darīt? Nē. Gardīni kundze, arī jūs ne? Nu tad tādā gadījumā liels paldies, skolas kungs, par liels par šo jūsu prezentāciju, pat, kad atbildējat uz jautājumiem. Un lūk, nonākam pie kandidāta numur 6, tas ir Piers Velinga. Lūdzu, nāciet šeit priekšā, ieņemiet vietu, un, kad esat gatavs, tad varat nākt klajā ar savu prezentāciju. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšādātāji. Priecājos būt šeit, godētie deputāti. Nu, uh, Esiet pacietīgi, es zinu, ka tas nav viegli, bet tomēr gribu arī sevi jūsu priekšā izrādīt. Nu, pirmām kārtām esmu apņemības pilns aizsargāt vidi, un tāpēc vien gribu ar jums sadarboties, strādāt jūsu labā vidas aģentūrā. Nu, faktiski ir trīs iemesli, kāpēc eh, esmu tik ļoti apņēmies aizsargāt dabu trijos līmeņos, pirmām kārtām pie sevis mājās, savā ciematā, dzīvoju ciematā Nīderlandē, laukos, Un tur mēs eh, cenšamies aizsargāt eh, vidi, ainavisko mm, jomu, bet arī kā pilsonis, arī kā pilsonis aktīvi līdzdarbojos dažādos NVO, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Esmu arī pats veidojis vairākus NVO, sastrādājoties ar zinātniekiem, esmu strādājis arī Eiropas integrētu novērtējumu fórumā, esmu to veidojis, mm, dažādu veidu institūtos līdzdarbojies Enrico Matai Itālijā ir viens no maniem sadarbības partneriem. Esam izstrādājuši metodus, kā labāk integrēt vidas jautājumus Eiropas līmenī. Un es biju iniciators šai idejai jau no 95. gada, nē, es atvainojos, no 97. Līdz, gada līdz 2005. gadam. Un, nu, protams, šobrīd Eiropas vidas aģentūra šo mūsu izstrādāto metodu arī izmanto. Tāpat esmu pilnībā apņēmies pārstāvēt Eiropas parlamentu uh, šai aģentūrā, ne tikai aģentūrā, bet arī vispār Eiropā, tīri globālā arēnā, piemēram, biodaudzveidības konvencijā un tā tālāk. Es uzskatu, ka Eiropas aģentūra ir ļoti spēcīgs instruments, kas, ar kura palīdzību var uzlabot jūsu lēmumu pieņemšanas procesa kvalitāti un efektivitāti. Būtu tiešām liels gods man, pa, man jūs pārstāvēt šajā organizācijā. Uh, Jums jau nav jāierodas, jāierodas pie manis, esmu gatavs šeit ierasties pie jums, kad vien tas vajadzīgs, tāpat arī sazināties ar plašsaziņas līdzakļiem un tam līdzīgi tā, lai aizstāvētu jūsu balsi un jūsu vēstu laistu pasaulē. Tātad divi iemesli. Pirmām kārtām tas, ka pats esmu apņēmies aizsargāt dabu, otram kārtām pilnībā ticu Eiropai, esmu proeiropeisks un trešām kārtām Vēlos savas, savu pieredzi un zināšanas padarīt vēl efektīvāk, slikt lietā strādājot pie politika izstrādes Eiropas līmenī pēdējos 30 gados. Esmu gūst ļoti plašu pieredzi vidas aizsardzības zinātnē, it īpaši tajā posmā, kur šī zinātne sastopas ar politiku pēdējos 20 gados esmu sadarbojies ar uh, vidas aģentūru jau kopš tās pašas dibināšanas brīža. E, vadīju Nīderlandes vidas aģentūras darbu 90. gadu sākumā, un toreiz mēs vēl nesapratām īsti, kā, toreiz nezināju, kur šo aģentūru īsti izvietot, kur tā varētu atrasties. Un jau toreiz ļoti labi zināju par to, cik ārkārtīgi svarīgi būs šāda Eiropas vidas aģentūra. Vēlāk, kā zinātnieks, kā jau teicu, un arī šobrīd esmu Nacionālās pētniecības programmas vadītājs Nīderlandē. Un tur mēs, eh, tur tiek īstenoti simts, eh, eh, simts miljonu projektu gadu gaitā. Sadarbojamies ar dažādiem valdības institūtiem, val, dažādās citās valstīs, Polijā, Spānijā un tā tālāk. Nīderlandē savukārt strādāja ar ļoti daudziem, daudzām ministrijām, ekonomikas ministriju, ūdens ministriju, transporta ministriju, darbojoties kā konsultants. Sākotnēji strādāja pie dažādiem gaisa piesārņojumu jautājumiem, ūdens piesārņojumu jautājumiem, krasta, piekrastas aizsardzības jautājumiem un tā tālāk. Un visbeidzot, es patiešām ceru, ka varēšu strādāt jūs labā un pilnīgi noteikti esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Velings kungs. Nu, lūk, procedūra atkal turpinās. Vispirms jautājumu uzdod Gardīnī kundze, pārstāvot tautas partiju. Lūdzu, Gardīnī kundze. Jā, paldies. Nu, šobrīd jāsaka, jau kļūst grūti uzdot jautājumus. Jūs faktiski jau atbildējāt uz daudziem eh, no, tām, daudziem no tiem elementiem, par ko, kuriem gribēju jums veicāt, un tomēr Vai jūs nevarat mazliet specifiskāk izteikties par saikni, nu, pavisam konkrētos uh, vārdos, par saikni starp par saiknes starp tātad šo pusi, kur jūs pārstāvit kā projektu un e, piedalties tā izstrādāt, un pēc tam, kad jums jāpārstāv šī projekta īstenošanas pusi, jo reizēm NVO zinātnieki un politiķi visi iesaistās šai, šai jūklī, un tad e, ir ārkārtīgi sarežģīti nonākt pie konkrētām pragmatiskām idejām. Es ceru, ka jūs sapratāt mani jautājumu. Question. Um, Paldies par šo jautājumu. Jā, es saprotu gan šo jautājumu. Jūs kā parlaments noteikti tiekat burtiski bombardēts ar dažādiem priekšlikumiem un projektiem. Un tieši šajā ziņā aģentūra var pilnīgi noteikti nospēlēt savu lomu, to sistematizējot un uh, racionalizējot. Man ir liela pieredze sadarbībā ar nacionālajiem starptautiskiem institūtiem. Es redzu, kā tas notiek, piemēram, uh, kā tas bija īrijā. Ja? un arvien vairāk nacionālajie institūti tika iesaistīti. Bet nav nekādas konkurences starp nacionālajiem parlamentiem un, e, un, un jums. Nu, protams, ka līdzekļu trūkst vienmēr, bet lai jums e, būtu nodrošināta darba efektivitāte, es domāju, ka ir vajadzīga jābūt kaut kāda vispārēja vienotībai starp pētniecības institūtiem par to, kas tad ir svarīgs, kādi ir šie scenāriji Un tāpēc es domāju, ka aģentūra šai ziņā pilnīgi noteikti var palīdzēt jums nodrošināt daudz fokusētāku, koncentrētāku skatu punktu, nu, atfiltrējot kaut kādus tādus eh, netik būtiskus priekšlikumus un tam līdzīgi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Dem sociāldemokrāta grupas vārdā Makēvens kundze. Nu, jūs, protams, ļoti aktīvi darbojaties savā valstī, jā, vai Jūs uzskatāt savā valstī Eiropas aģentūras darbu par liederīgu, vai tas ir kaut kas tāds, ko jūs arī izmantot savā darbā? Un ja nē, tad kāda veida izmaiņas jūs gribētu veikt aģentūrā? Kas ir jūsuprāt aģentūras galvenā klientūra? Kuru labā tad šī aģentūra strādā, jūsuprāt? Nu, Mana valsts ļoti aktīvi darbojas vidas jautājumos. Tā bija viena no tādām diezgan advancētām eh, valstīm, kas bija pavirzīsies uz priekšu, mūsu pieredze tika izmantot aģentūras darbā. Tagad ir otrādāk. Nu, mūsu politikas izstrādāšanas jomā ir noticis tāds kā kritiens atpakaļ, un mums ir vajadzīgi, mēs esat vajadzīgi jūs un vidas aģentūra, lai jautājums atkal iekļaut darba kārtībā atbilstīgā veidā. Un es uzskatu, ka šī aģentūra šobrīd eh, ir uzņēmusies ļoti izaicinošu lomu, tā tur Eiropu kopā, ziemeļu dienvidu jautājumus harmonizējot, un tas pats arī attiecas uz rietumiem un austrumiem šis aģen, šai aģentūrai jāstrādā kopā ar nacionālajiem institūtiem ne tikai tradicionālajā Eiropas Savienības daļā, bet daudz spēcīgāk arī, piemēram, austrumu valstīs, dienvidu valstīs, lai pārliecinātos, ka jūs varat efektīvi darīt savu darbu. Mēs, protams, no Eiropas aģentūras varam mācīties, bet arī šai aģentūrai vajadzēs virzīties uz priekšu, ejot līdz laika garam. Jo projām vajadzīgs visi, šies, visi šie ietekmes novērtējumi, scenāriji jāiztrī, jāizstrādā vidē draudzīgai zaļai ekonomikai, kāda ir šī pārtiks ražošanas ķēde, kā to saskaņot ar lauksaimnieku interesēm un ainaviskiem jautājumiem. Tas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgs jautājums. Alde grupas vārdā, lūk, Gebrandī kungs. Paldies priekšādātāji, paldies Velings kungs arī par jūsu ļoti skaidru sniegto prezentāciju. Protams, spēcīgs zinātnisks fonds, plaša pieredze nacionālā starptautiskā līmenī, par to ārkārtīgi priecājos, tas taps skaidrs. Vairākus manus jautājumus jūs jau atbildējāt iepriekšējo jautājumu raundā. Viena no lietām, ko tomēr vēl gribēju jums vaicāt, ir šāda. Kas, jūsuprāt, ir tie galvenie izaicinājumi turpmākajos gados? Un kā jūs tos redzat atspoguļojumies aģentūras darbā? Vai varētu šo atspoguļojumu kaut kādā veidā uzlabot? Ja es um, pilnībā neredzu, ka šie izaicinājumi atspoguļojas darbā. Protams, ka klimata pārmaiņas saņem ļoti daudz uzmanības. Uh, un tur ir jādara ārkārtīgi daudz, bet netiek eh, pietiekam atspoguļot šī jautājuma nopietnību, kāda ir šie risinājumi, kā harmonizēt Eiropas politiku, kā iespējams sasaistīt CO2 politiku ar gaisa piesārņojumu politiku, ar ilgtspējību, suverēniem jautājumiem, energo jautājumiem Eiropā un tā tālāk. Un tāpēc viens no šiem izacinējumiem būs sasaistīt klimatu pārmaiņas rīcības kārt, darbu kārtību ar visu šo ekonomisko pusi. Un otrs, attiecības starp pārtiku, resursiem, uz uh, bioloģismu balstītu ekonomiku, ainavas saglabāšanu Eiropā. Nu, tas ir vēl viens uzdevums. Un visbeidzot, ja jūs man tā ļaut izteikties, bet par to, protams, vispirms būtu jāspriež jūsu komitejā, kādi tad ir šie jaunie uh, pamazām parādošies vidas jautājumi, nu, piemēram, upes un okeāni, nanotehnoloģijas un to ieplūšana dabā. Un domāju, varbūt aģentūra arī šeit varēs rāt. Nu, piemēram, minerālu iegūšana dziļjūras teritorijās un tam līdzīgi. Tie ir tādi jauni, aktuāli jautājumi, par kuriem mums arī aktīvi vajadzētu domāt. Priekšādā tas saka paldies. Zaļo grupas vārdā Sato Hāsī lūdzu. Paldies. Velinkungs. No jūsu CV redzu ka esat līdzdarbojies daudzās un dažādās valdēs un, un konsultatīvajās pamo, padomēs. Un e, uzklausījām pirms jums arī skolas kungu. viņš teica, ka aktīva līdzdarbība šajā aģentūras darbā nozīmē vismaz e, trīs nedēļu darbu gadā. Vai jūs domājat, ka jums būs šis laiks, ko veltīt e, Eiropas vidas aģentūrai? Paldies! Turpina kandidāts. Jā, nu man ir 62 gadi. Un šogad eh, esmu paredzējis vienu dienu ņemt brīvu no universitātes un vairāk iesaistīties darbā ārpus universitātes. Nākamgad tās būs pat divas dienas, un man, jo man regulārie pienākumi universitātē ar vien samazināsies, un tāpēc esmu izvēlējies izmantot šo iespēju un kandidēt uz šo amatu, jo trīs nedēļas gadā līdz ar to man būs pilnīgi noteikti iespējams veltīt vidas aģentūrai, un man apņēmīgi, kā jau teicu, ir vēlme pāriet no Nīderlandes politikas darba pie Eiropas politikas izstrādes darba. ECR, GOE un EFD grupas pārstāvi joprojām nav klāt. Un tāpēc e, tagad varam veikt otru jautājumu raundu vai sociāldemokrātu grupas pārstāvi vēlas kādu, kādu vārdu teikt. Makevens kundze, nē. Un tomēr Gardīnī kundze, nē. Nu, tad tādā gadījumā esam noslēguši šo uzklausīšanu. Liels paldies, Felinkungs! Un paldies visiem kandidātiem, kas šodien ieradās šeit, lika priekšā savas prezentācijas, atbildēs mūsu jautājumiem. Paldies, ka informējat par to, ka esat gatavi uzņemties šo ļoti svarīgo uzdevumu. Nu, un tagad, protams, pāriesim pie koordinātoru sanāksmes, un tad parlaments attiecīgi varēs informēt jūs par to, kāda izvēle ir izdarīta. Vēl vienreiz liels paldies un veiksmīgu māju ceļu! Für die Koordinatoren. Nu, labi, vēl koordinatoriem. Koordinatoru sanāksim būs pēc plāna. 18.30 šajā pašā telpā. Thick 30 p.m. Matthias, maybe, maybe we could phone the other coordinators and see if they can come now or 10-15 coordinators. Varbūt, ka mēs varam sazvanīt arī vēl citus koordinatorus un varbūt, ka viņi varētu atnākt tā, ātrāk, ne? Nu, jā, tikpat labi ēpastu, bet es baidos, ka, nu, tad vienalga pusstunda paies tik un tā, kamēr kāds atgriezis. Nu, varam jau, protams, nosūtīt, bet, nē, nē, es izsludinu to pārtraukumu un gal galā tepat jau vien būsim, varam jau arī ātrāk. Nē, nu, jums taisnība, labi, sākam tad 6.30.